Ok, Madame Pilar de la Riva. Alors, on va commencer. Eh, la commission... Labrīt, laikam varam sākt. Visi komitejas locekļi vēl nav ieradušies, bet jebkurā gadījumā labrīt visiem. Mēs sāksim pat, ja ne visi vēl ir ieradušies. Bet mums ir daudz darba paredzēts šorīt. Droši vien, ka mūsu kolēģi vēl ir savos birojos. Es gribētu sveikt Garības kungu no komisijas un Žamē komi... Nu, kungu no e, Infreg. Viņi ir ieradušies, lai pastāstītu mums par pētījumu un izvērtēšanas ziņojumu par e, stresa testu simulāciju, kas e, veikta Eiropas Savienības atomelektrostacijām. Tā ir ļoti svarīga prezentācija. Gribu tikai atgādināt, ka kopš Fukušiemas notikumiem komisija gluži skaidru iemeslu pēc ir bijusi apņēmības pilna izvērtēt šo notikumu tvērumu un ko tas nozīmē attiecībā arī uz Eiropas Savienības atomelektrostacijām. Mēs jau esam uzklausījuši kopīgi aizpēc centra prezentāciju par šo pašu tēmu. Tas bija pagājušā gada jūlijā, un eh, toreiz nolūks bija izvērtēt, vai aģentūras un attiecīgie darbinieki izprot Japānā notikušo notikumu uh, ietekmi uh, eh, kodoldrošības jomā. Šis ir jautājums, pie kura mēs esam vairāk kārt darbojušies jau mūsu darba gaitā un uh, turpinam strādāt. Mums ir brevina ziņojums par Eiratom. Mēs arī raugamies, kāda būs nākotnē Eiratom līgumam. Tas ir Skinner kunga ziņojumā aplūkots. Un arī, protams, apvārsnes 2020 ietveros mēs aplūkojam šo jautājumu. Tātad, uh, Mēs neaplūkojam tikai to, kas ir noticis post faktum, bet mēs arī cenšamies izvērtēt situāciju, lai varētu atbilstoši pieņemt būtiskākos lēmumus šajā komitejā konkrētos jautājumos. Un tā tad ilgāk vairāk nekavējoties, es došu vārdu mūsu viesiem. Paldies, ka viņi ir klāt, paldies viņiem par pacietību. Gaidot, kamēr sāksies mūsu sanāksme, es saprotu, ka Garības kungs sāks ar prezentācijas pirmo daļu. Esmu pārliecināta, ka jūs zināt, ka mums nav pārāk daudz laika, tāpēc ceru, ka jūs varēsiet runāt īsi un koncentrēti. Paldies, prezidents Kundze, dāmas un kungi, 25. martā pagājušajā gadā Eiropas eh, padome uzdeva komisijai mandātu izdarīt trīs lietas. Pirmkārt, attīstīt eh, metodiku, lai veiktu uh, vispārēju drošības novērtējumu stresa testus kopā ar nacionālajiem regulātoriem un ENCRE grupu. Un šie testi tika veikti arī Eiropas Savienības kaimiņu valstīs uh, un arī citās uh, pasaules valstīs. Ir nepieciešams uh, pārskats, lai uzlabotu Eiropas Savienības kodolenerģijas ietvaru. Un šodien mēs uzklausīsim Žamē kungu no Francijas pārvaldības iestādes attiecībā uz pašreizējo stāvokli, kāds ir mm, stresa testu īstenošanā. Žamē kungs eh, strādāja kā padomes eh, priekšsādātājs, padoma bija atbildīga par eh, starptautēju novērtējumu. Vēl ko teikšu, es domāju, ka mums no sākuma vajadzētu apsveikt visus, kuri tieši vai netieši pielījās šajos darbos, tāpēc, ka Šis gads ir bijis ļoti garš un sarežģīts, eh, un ir panākti e, ievērojami rezultāti visā laika posmā. E, līdz šim veiktie darbi ir tiešām ievērojami, jo sevišķi nemanot vērā to, ka viss darbs tika veikts brīvprātīgā kārtā. Vēlos runāt par trīs fāzēm, kurām izgājām cauri. Pirmkārt, nacionālā līmenī. Pēc nacionālo regulātoru prasības visu uh, Eh, Eiropas Savienības atomenerģiju eh, regulātori Eiropas Savienībā un arī Ukrainā un Šveicā, Šveicē novērtēja instalāciju, iz, izmantojot metodiku, par kuru bija vienojušies visi Eiropas regulātori un Eiropas komisija. Tomēr joprojām nacionālajā līmenī drošības eh, regulātori analizēja informāciju un izstrādāja arī nacionālajos ziņojumus, kuri visi tika iesniegti tri, līdz 31. decembrim pagājušajā gadā. Šie novērtējumi parasti tiek veikti licencēšanas procesā. Un mēs pēc brīža par tiem vairāk uzzināsim. Pamata mērķis ir uh, izmantot mācību, kas ir gūta no Fukushimas negadījuma, un uh, novērtēt to, vai Eiropas Savienības atomelektrostacijas ir pietiekami drošas, uh, lai tās nevarētu skart dažādi negadījumi. Eh, un vai tas nevar skart arī kādas dabas katastrofas. Un šī ir pirmā reize, kad ir eh, veikts eh, tika ievērojams vienlaicīgs Eiropas Savienības atomelektrostaciju novērtējums, izmantojot viens tās pas, pašas specifikācijas. Otrā lieta - Eiropas Savienības līmenis. Tika organizēts sastarpējs novērtējums no janvāra līdz aprīlim šajā gadā. Un 17 mm, valstu nacionālajie ziņojumi Tajos eh, bija runa par vairāk nekā 150 atomelektrostacijām visā Eiropas Savienībā, un tos novērtēja 90 eksperti no 24 eh, valstu um, iestādēm, kā arī no Eiropas komisijas. Papildus bija arī novērtēji novērtētāji no Kanādas, Horvātijas, Japānas, eh, apvienotajiem Arābu Emirātiem un ASV, kā arī no starptautiskās atoma elektroenerģijas eh, aģentūras. Un tika izstrādātas Eiropas Savienības eh, rekomendācijas, kā arī nacionālajie ziņojumi, kuros ir um, detaļas par katras valsts situāciju. Un visi šie ziņojumi ir pieejami Enstrīgas uh, mājaslapā un jūs ar tiem varat iepazīties, ja tas ir nepieciešams. Un treškārt, 26. aprīlī, pirms dažām dienām, Eiropas eh, komisijas eh, kodola um, eh, regulātori vienojās par vienotu paziņojumu, kurā tika norādīta vajadzība izstrādāt rīcības plānu, lai uh, veiktu pēcpasākumus darbam, kurš ir veikts līdz šim brīdim, un garantēt to, lai rezultāti no sastarpējā novērtējuma tiktu uh, īstenoti nacionālajās uh, iestādēs. Un Eiropas komisija diskutēs par šo te rīcības plānu nākamajā Inzrek sanāksmē, kura notiks 3. jūlijā. Eh, kad eh, būs vienošanās eh, par rīcības plānu un būs saņemts mandāts no Eiropas padomas, komisija izrādās paziņojumu Eiropas parlamentam un padomai. Tajā tiks pausts viedoklis par visu stresa testa procesu, par starptautisko dimensiju, kā arī par to, kādā virzienā ir jādodās attiecībā uz minētajiem kodoldrošības ietvariem. Paldies par uzmanību! Grazie lei, e grazie anche per la brevità. Paldies. Paldies, ka izteicāties tik īsi. Un tajā pašā laikā izteicāties arī ļoti skaidri. Nākamais runātājs ir Filips Žemē. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, kā jau jūs uh, teicāt, es uh, strādāju Francijas atomdrošības iestādē, un man ir liels prieks un arī liels gods būt šodien jūsu vidū. Uh, un uh, stāstīt par šiem Eiropas stresa testiem un par uh, uh, veikto uh, pārskatu. Un es uh, šobrīd vairāk jūtos Eiropas pilsonis nekā Francijas pilsonis. Un uh, es vieglāk varu par šiem projektiem izteikties angļu valodā, jo, lai cik jocīgi, man franciski grūtāk par to visu runāt. Nu, brīnišķīgi, saka runātājs, mums prezentācija priekšā. Okay. La, la dernière chose, ka je voudrais vous... Eh, pēdējā lieta vēl, ko gribēju teikt, ka ir nepieciešams atstāt pēc iespējas vairāk eh, laika jautājumiem deputātiem, tāpēc es izņemšu dažus slaidus ārā. Eh, tātad jums ir pilnīgāks slaidu komplekts jūsu priekšā, jo es gribu atstāt vairāk laika jautājumiem atbildēm. Un tagad es pārēju uz angļu valodu. Mana prezentācija būs sadalīta trijās daļās. Būs stresa testa kopsavilkums, kā arī Eh, savstarpējā novērtējuma procesu. Pēc tam es eh, rezumēšu savstarpējā novērtējuma eh, galvenos rezultātus un beigšu ar dažiem secinājumiem. Pirms es tiešām ķeros pie pašiem stresa testiem, es vēlētos pavisam īsi rezumēt galvenās lietas kas ir saistīts ar Fukushimas negadījumu, kas bija pamats stresa testu un savstarpējā novērtējuma veikšanai. Uh, ko mēs esam izdarījuši un kādi bija jautājumi, kurus uzdevis šis negadījums. Pirmā Tad viss, viss eh, sākās eh, ar milzīgu eh, zemestrīci un tsunami. Un šī fotografija, kur redzat, tur ir pirmais vilnis, kurš um, tad, tad, um, tas ir brīdis, kad sākās katastrofa. Un, protams, ka pēc tam šis vilnis kļuva aizvien lielāks un visbeidzot visa uh, instalācija tika pilnībā uh, apludināta, un tur bija, tātad, tā bija lielā mērā izpostīta. Un ir skaidrs, ka šie dabiskie draudi bija daudz lielāki nekā tika paredzēti šajā konkrētajā geogrāfiskajā vietā. Un otrā lieta ir tas, ka šis milzīgais tsunami iznīcināja praktiski e, visas, e, visus elektri, elektroenerģijas avotus un dzēsēšanas sistēmas. Līdz ar to vienā brīdī visas e, atomenerģijas drošības sistēmas tika iznīcināts. Un tā bija otrā iezīme. Un trešā iezīme bija tāda, ka Šī situācija atti, uh, izveidojās par ļoti nopietnu negadījumu, par vairākiem nopietniem negadījumiem, kuri bija ārkārtīgi grūti pārvaldāmi un novēršami. Un gal galā tika, eh, gal galā bija ļoti nopietnas noplūdes apkārtējā vidē. Un bija arī citi šī negadījuma aspekti. Tomēr, manuprāt, šīs trīs iezīmes bija vissvarīgākās. Un tāpēc stresa testa trīs eh, galveno, galvenie eh, mērķi ir eh, dabiskie draudi, drošības sistēmu zaudēšana un smaga negadījuma pārvaldība. Kā mēs rīkojamies katras procedūras ietvaros? Metoloģiju, kuru mēs izmantojām stresa testiem un sastapējiem novērtējumam, to izstrādāja Venrā. Tātad Venrā ir tāds kā ekspertu klubs Viņus ir uh, iecēlusi regulējošā iestāde. Un viņi noteica to, kā mums vajadzētu rīkoties. Un šis ekspertu klubs uh, iesniedz savu ies, priekšlikumu ENSRE, kura ir konsultatīva grupa komisijas ietveros un regulējoša iestāde. Un viņi noteica, kā mums tālāk virzīties uz priekšu līdz ar to. Tehniskais saturs un procedūras e, tika izstrādāts šādā veidā. Masimo jau aprakstīja dažādās fāzes. Tātad eh, divi, divi, divas nacionālās eh, fāzes un viena sastarpējā novērtējuma fāze vēlētos uzsvērt to, ka ļoti bieži tiek teikts, ka operatori veic pašnovērtējumu un viņi arī darīja to, ko viņi gribēja. Tā nebija. Bija tā, ka Eh, tika izstrādātas specifikācijas Eiropas līmenī, un pēc tam operatoriem tika uzliktas eh, prasības eh, ievērot šīs specifikācijas. Līdz ar to viņi nekādā veidā nevarēja darīt to, ko vēlējās. Viņiem bija prasības no nacionālajām iestādēm, un pēc tam nacionālās iestādes pārbaudīja, kas ir izdarīts, un gal galā pieprasīja vairāk uh, progresa. Un tikai pēdējā fāzē norisinājās savstarpējais novērtējums, un tā mērķis bija ziņojumu, kurus bija sastādījuši regulātori. Viņu novērtējums par operatoru veikto. Un tas eh, rezumē manis teikto tādā ziņā, ka sažopējā novērtējuma aptvērums eh, ir eh, regulātoru novērtējums, un šo novērtējumu veids eksperti no valstīm, kuras ražo un kuras neražo atomelektroenerģiju. Un šis novērtējums bija neatkarīgs novērtējums no regulātoriem. Un otra lieta ir tas, ka ne tikai. Uh, Tas bija tikai ne, ne, ne, ne tikai uh, tādas valsts, kuras ražo el, atomelektroenerģiju. Jebkura valsts varēja piedalīties ar saviem ekspertiem. Un visā procent, procesā šiem ekspertiem no valstīm, kuras neražo uh, atomenerģiju. Viņiem bija uh, pilnīgi vienādas tiesības. Un Masimo jau aprakstīja to, ka ir uh, valstis, kuras ražo atomelektroenerģiju. Eiropas Savienībā ir tādas, kuras neražo. Un, protams, ka ir arī uh, novērotāji, ir to skaitā arī Starptautiskā atomenerģijas aģentūra. Attiecībā uz sastopēju novērtējumu procesu pamatām sastopējies novērtējums tika sadalīts divās dažādās daļās. Pirmajā daļā bija šie 17 ziņojumi, kurus bija sastādījuši nacionālajā regulātori. Tajos bija uh, rezumēts viss, kas ir veikts šajās valstīs, uh, iekļauts arī novērtējums. Un pirmā daļa bija tas, ko mēs saucām par tematisko novērtējumu to eh, veica nacionālie um, regulātori, tāda tempa tēmai, un trīs tēmas jau minēja, un pēc eh, tam novērtētājiem bija jāiepazīstās ar ziņojumu. Viņiem bija jāris, jāuzdod jautājumi regulātoriem, un viņiem bija arī jāsagatavo intervijas vai arī diskusijas ar nacionāliem regulātoriem. Šajā fāzē piedalījās 18 dalībnieki. Bija šis desktop review, kurš risinājās mēnesi kā arī Luksemburgā risinājās divu nedēļu ilgs seminārs, kurā eh, bija 51 eh, sesija. Eh, šis, šajā sesijā iesaistījās nacionālajā regulātori kopā ar ekspertiem, un viņi skaidroja, kas ir noticis saistībā ar katru no tēmām. Un viņi arī atbildēja uz jautājumiem, kurus uzdeva visi pārskatītāji. Uh, Un tā bija eh, pirmā daļa no sastapējā novērtējuma. Otrā daļa no novērtējuma bija eh, valsts novērtējums. 16 eh, komandas tika izveidotas, tās devās uz katru no 17 iesaistītajām valstīm. Uz piecām dienām. Un šo uh, valstu novērtējumu laikā eksperti atkal uzdeva jautājumus. Viņi uh, vēlējās detalizētākus uh, atbildes. Uh, un viņi norādīja uz lietām, kuras nacionālajā regulātori paši nebija redzējuši. Un tas, protams, bija ļoti sarežģīts darbs, un visbeidzot, valstu vizītes eh, papildināja eh, vēl viena vizīte, eh, kuru bija izvēlējusies novērtēšanas komanda. Man ir jāsaka, ka tur ir zināms sajukums par šīm te vizītēm atomelektrostacijās. Tās nebija inspekcijas un kontrolas. Tādas netiek veikts šādā veidā. Uh, To mērķis bija eh, gūt eh, ilustratīvu informāciju par eh, darbu, kas tika veikts novērtējuma ietvaros. Vienmēr ir labāk redzēt savām acīm, nevis tikai nodarboties ar dokumentiem. Un tas bija arī viņa mērķis. Viens ļoti svarīgs savstarpējā novērtējuma nu, sadaļa bija sabiedrības informēšanu, tā bija daļa no padomes eh, prasības. Mēs minējām divus galvenos aspektus. Bija divas eh, sanāksmes, kuras bija atvērtas visiem, kur vēlētos piedalīties. Viena notika 17. janvārī, tā bija pār starptautējā novērtējuma procesu. Nu, otra notika 8. maijā, nu, starptautējā novērtējuma beigās par sadarbēju novērtējumu rezultātiem. Tajā iesaistījās 200 cilvēki, to skaitā arī nacionālos eh, eh, um, um, regulātorus, tad eh, arī, arī publiski operātori, un tur bija daudz um, jautājumu atbilžu sesijas. Uh, tad uh, bija arī īpašas uh, sadaļas Enstrēka mājaslapā, kur ir pieejami visi šie ziņojumi angļu valodā. Tur ir izsataroša informācija par stresa testiem un par satarpējā novērtējuma rezultātiem. Uh, Nu, tur arī eh, prezentācijas un slaidi eh, kā arī uh, situācijas novērtējums. Un iesaistītām pusēm tika dot iespēju uzdot jautājumu saistībā ar satvarējo novērtējumu. Un kāds bija rezultāts visam šim procesam? Tika izsēdēt 18 ziņojumi. Viens galvenais ziņojums, kurā ir galvenie secinājumi un rekomendācijas Eiropas līmenī. un 17 eh, valstu ziņojumi, konkrēti secinājumi un rekomendācijas, kas ir nozīmīgas katrai no valstīm. Un es rezumēšu galvenos rezultātus, kāds bija šim starptautējiem novērtējumam. Protams, ka es neiepazīstināšu ar visām valstīm, bet eh, drīzāk ar vispārējo situāciju. Vispārējais eh, secinājums ir tāds, ka sastapējā novērtējuma eh, rezultātā tika secināts, ka tiek spērti ievērojami soļi visās valstīs, lai uzlabotu atomu elektrostaciju drošību. Visi ir uh, veikuši stresa testus, un, un tas, šis process ir uzsvērts nopietni. Tomēr ir arī tā, ka Eh, praktiskā ziņā eh, šie noteikumi tiek eh, īstenot dažādos veidos, jo regulēšanas sistēmas katrā valstī ir citādākas. Un, protams, kā arī kodola programmas apmēri ir atšķirīgi dalībvalstīs. Un vēl viena lieta ir tāda, ka Eiropā uh, ir liela konsekvence attiecībā uz iezīmju un trūkumu un noteikšanu. No sākuma tas nebija redzams. Uh, varētu paredzēt, kā metodika Eiropā ir atšķirīga, bet tā nav. E, šī metodika e, problēma noteikšanā Eiropā ir tiešām konsekventa. Tomēr dažos aspektos uh, pastāv arī atšķirības, tomēr kopumā uh, ir diezgan liela konsekvence. Un pēdējais uh, secinājums pirms rekomendācijas ir tas, ka ievērojami eh, pasākumi, lai uzlabotu eh, eh, automobilstaciju izturību. Šie pasākumi tiek īstenoti daudzās valstīs. Tiek mm, tad ieviesti pap, ieviest papildus aprīkojums. Tad dažāda veida aprīkojums, fiksētais aprīkojums, tad, eh, kas aizsargā pret zemestrīcēm, plūdiem, tiek eh, uzlabota arī eh, negadījuma pārvaldība un tiek apmācīti darbinieki. Tas viss ir pieejams visās valsts ziņojumos. Ir četras galvenās rekomendācijas Eiropas līmenī, kuras ir noformulētas šajā ziņojumā. Pirmā attiecās uz Uh, attiecās uz dabas, uh, dabiskajiem draudiem. Kā jau es teicu, Eiropas uh, līmenī ir zināmas tomēr atšķirības, un tieši par šo jautājumu ir atšķirības viedokļos, jo visas Eiropas Savienības dalībvalstis nenovērtē dabiskos draudus vienādā veidā. Un tam ir jāveic arī uh, draudu novērtējums, un tas nav vienāds visās valstīs. Līdz ar to pirmā rekomendācija kolģiālā novērtējumā ir Eh, apkopot Eiropas labākās, labāko ekspertīzi no visām valstīm un izstrādāt vadlīnijas attiecībā uz dabisko draudu novērtējumu. Otrā Eiropas līmeņa rekomendācija attiecās uz periodiskā drošības eh, pārskatu. Un kā jau tika secināts stresa testu laikā, valstīs, eh, kurās regulāri tiek uh, novērtētas atomelektrostacijas, piemēram, ik pēc desmit gadiem. Šajās uh, valstīs ik pēc desmit gadiem valsts uh, atomelektrostacija tiek pilnībā novērtēta, un līdz ar to var saprast, vai šī stacija atbilst noteikumiem un jaunākām prasībām. Un sastarpējā novērtējumā varēja redzēt to, ka valstis, kuras regulāri un nopietni veic šo periodisko pārbaudi, tās ir daudz labākā situācijā. To uh, eh, stacijas ir pietiekami izturīgas. Un ar to otrā rekomendācija ir tāda, ka NSREG vajadzētu ļoti skaidri norādīt eh, to, cik uh, svarīga ir uh, regulāra drošības pārbauda. Trešā, reku, uh, trešā rekomendācija attiecās uz uh, korpusu integritāti. Un šeit ir dažas fotogrāfijas, uh, lai parādītu to, kāpēc šis jautājums ir tik ļoti svarīgs saistībā ar uh, Fukushima un kāpēc mēs no tā varam mācīties. Tad, kas ir uh, rakstīts šajā slaidā? Eh, Fukušīmas eh, negadījums ļoti skaidri norādīja uz to, cik eh, ļoti svarīgs ir šīs korpusa struktūras, tāpēc, ka tā ir pēdējā barjera starp radioaktivitāti, vidi un cilvēkiem. Un iepriekšējo negadījumu rezultātā šādi pas ierobežošanas pasākumi bija jau labi zinām, un mēs secinājām to, ka uh, ne visās stacijās šie pasākumi tiek pietiekami ātri īstenot. Līdz ar to trešā rekomendācija ir tāda, ka regulātoram ir jāapsver prasības attiecībā uz to, ka jau e, zināmie pasākumi tiek īstenot pēc iespējas ātrāk. Un visbeidzot, pēdējā rekomendācija Eiropas līmenī ir tāda, ka bija nepieciešams īstenot eh, pasākumus, eh, lai novērstu eh, negadījumus lai novērstu uh, iespējams seks saistībā ar iespējamiem dabiskiem draudiem, draudiem. Un tas ir jāņem vērā nacionālajiem regulātoriem. Tā ir ceturtā rekomendācija. Un uh, tātad uh, par kādām situācijām mēs runājam? Pirmkārt, Un, ko mēs varam tieši mācīties no Fukushimas regulātoriem, ir jāpieprasa operatoriem, lai tie būtu gatavi situācijai, kad uh, ir pilnīga katastrofa un kad uh, stacija tiek izolēta, tā kā tas notika Fukushimas gadījumā. Un uh, arī gadījumiem, uh, kad krīze var, var ievilkties, kā arī uh, drošības sistēmu nepieejamībai ir jābūt gataviem, ka, piemēram, nav elektrības, kā arī jābūt gataviem eh, vienlaicīgiem negadījumiem vairākās eh, stacijās. Šī situācija ir eh, tāda, kā notika uh, Fukushimā, un līdz ar to ir jāveic papildus pasākumi, lai par to cīnīties. Un tipiski pasākumi, un es jau iepriekš to minēju, attiecībā uz uh, eh, mobīlo aprīkojumu, uz komunikācijas līdzekļiem, kas var tikt uh, ienesti um, stacijā, kad viss ir pilnībā iznīcināts, ārkārtas uh, rieģēšanas centri lai cilvēki varētu piekļūt negadījuma vietai un veikt glābšanas darbus, lai būtu ātri pieejamas glābšanas eh, komandas. Komandas, eh, kuras var tikt nogādātas negadījuma vietā ar helikopteru palīdzību, tāpēc, ka pēc dažām dienām eh, šie strādnieki vairs nav spējīgi veikt savu darbu, viņi ir nu, pārguruši. Uh, Un tad vēl, mm, ko mēs varam mācīties no Fukushimas eh, eh, pozitīvā ziņā. Eh, Fukushimā atradās ēka, kurā bija iespējams uzturēties, kaut arī bija radioaktīvās noplūdes. Un ja nebūtu uzcelta šāda ēka, es nezinu, kas būtu noticis ar šo staciju. Uh, Un šādai ēkai vajadzētu atrasties eh, katrā uh, atomelektrostacijā, un regulātoriem uh, tas ir jāapdomā, šīs ēkas ieviešana katrā Eiropas uh, Savienības atomelektrostacijā. Un noslēgumā pēc pasākumu. Es uzskatu, ka sastopējies novērtējums parādīja, cik svarīgi ir dalīties ar stresa rezultātiem Eiropas Savienības līmenī cik svarīgi ir veicināt uh, atomelektrostaciju izturību rezultātu apspriešana tiks organizēta ar NCD darbības plānu palīdzību, un to viss uh, koordinēs uh, Sarduskā atomelodiģijas uh, aģentūra. Un šāds rīcības plāns tiek sagatavots, tas tiek, tiks iesniegts jūlijas sākumā NCD apspriešanai. Un viena tēma, kur vēl varētos, vēlētos pieminēt, ir attiecībā uz negadījumu vietas gatavību. Tas nebija steisa testu mandāts Tomēr tā ir pirmā lieta, par ko mēs varam mācīties no Fukushimas. Un par to tika arī daudz sabiedriski spriests. Un galējā ziņojumā tika atzīts, cik svarīgi ir uh, nodarboties ar uh, eh, pēcpasākumiem Eiropas Savienības līmenī. Un šis sarūpējis izvērtējums tiešām bija liels izaicinājums. Es neiešu cauri visām lietām. Kad mēs to sākām, mēs nezinājām, vai mums tas izdosies. Vēlētos tikai teikt, ka bija nepieciešams lielas eh, pūles 500. Eh, eh, tātad tur tika ļoti liels laiks ieguldīts šajā uh, procesā. Tas bija ļoti svarīgs pasākums starptautiskā līmenī. Arī Japāna bija iesaistīta. Un, uh, mēs e, devām ieguldījumu šādā veidā e, drošībā Eiropā. Un, e, tad, tas ir viss. Piedodiet, ka prezentācija nedaudz ievilkās. Jā, es piekrītu, autors ir pelnījis aplausus, bet mums ir ļoti daudz runātāju, tāpēc izsakieties īsi. Mums ir ļoti maz laika, desmitos sākas būtisks balsojums. Protams, mēs iesākām darbu pavēlu, jo zālē bija tikai daži deputāti, tāpēc darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai optimāli izmantotu mūsu rīcībā esošo laiku. Hvala lepa, bom poskusila biti čim krajša. Um, ogr... Paldies, es izteikšos īsi. Ir padarīts liels darbs, un šī darba pievienotā vērtība ir eh, kodola drošības sinhronizācija Eiropā. Es domāju, ka eh, galvenā doma bija tāda, ka ir jāveic analīze, taču situācija nedrīkst palikt tāda, kā tā ir šobrīd. Pievienotā vērtība ir tieši sinhronizācijā, un tāpēc man ir vairāki jautājumi. Pirmkārt, kad mēs dzirdam izteikumu, ka pamatojoties uz rezultātiem, ES līmenī tiks veidoti jauni tiesību akti, un pamatojoties uz šo izvērtējumu arī tiks panākts ievērojams uzlabojums. Vai, vai tas nozīmē, ka patiešām būs gaidām jauna tiesība akta, tad kāda, kāda tiesība akta izrietēs no šiem stresa testiem? Un tālāk, eh, te ir, protams, runa šajā darbā par uzticēšanos. Uh, Līdz šim ir īstenota tehniskā daļa, reglamentējošā daļa, un šobrīd mēs atrodamies politiskajā sekcijā. Jautājums ir, kāda loma te ir sabiedrībai? Protams, sabiedrība var uzdot jautājumus, bet kādam taču būs jāinformē sabiedrība par šiem stresa testu rezultātiem. Nākamais jautājums. Es vēlētos zināt, Vai jūs varat kaut ko teikt arī par Nacionālo reglamentējošo iestāžu uzticamību attiecībā uz stresa testiem? Un tālāk ir jautājums par drošības informācijas eh, izsekojamību. Paldies! Rivāzi kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies Žemēkungam par uh, prezentāciju. Uh, es jau Otro reizi uzklausu šādu prezentāciju, bet skatos, ka nav pietiekami daudz precīzas informācijas. Jā, eh, tas bija ļoti labi, kas viss tika darīts pēc Fukushimas, bet nav vienošanās par kritērijiem, un uh, mēs nezinām 143 centrālēs uh, Eiropas līmenī, kuras ir visriskantākās, uh, kur tik tiešām steidzami nepieciešams veikt kādus pasākums, un kuras ir tās atomcentrāls, kurām ir pieņemams drošības līmenis. Tātad mēs vienmēr esam tādā mākslīgā neskaidrībā. Tāpat laikā jūs sakat, ka notikusi viena pārbaude katrā valstī. Uh, Bet, eh, piemēram, Francijā ir 58 centrālas eh, atomstacijas un citā valstī tikai 3 vai 1. Tur ir starpība. Eh, tad, kad es Francijā, tad, kad Francijā tika izskatīts ātoma drošības ziņojums, tur tika runāts par vienu kodolstaciju, kur nav pietiekami drošības pasākumi, ja notiek kodola skaldīšanās. Uh, Jūs teicāt, ka jābūt pilnīgi neatkarīgai nodrošinātai kontrolas zālē. Kāds ir jūsu noteiktais kalendārs, lai nodrošinātu šīs prasības uh, īstenošanu? Tā kā mēs, piemēram, aplūkojam uh, Eiropu, tās zaļo uh, ekonomiku, tad noteikti ir jādomā arī par izmaksām, ko tas viss uh, nozīmē. Jūs runājāt arī par apakšu uzņēmējiem. Uh, Japānā, Fukushimas gadījumā un arī citos gadījumos nozīmē, ka ir apakšuzņēmējs, vēl apakšuzņēmējiem un varbūt, ka ir kaut kādi septiņi šādi pakāpinātības līmeņi, un tas atkal var radīt uh, problēmas drošībā. Un, nu, principā labi pietiek ar to arī šis jautājums. Paldies, Židokungs. Merci, uh, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jūs jau zinat, ka ekoloģiski ir, ekoloģisti ir par to, lai mazinātu kodola risku. Un uh, mēs cīnamies tātad, lai šie riski būtu pēc iespējas mazāki. Gribētu atgādināt īpaši komisijai, ka šo stresa testu raksturs pats jau parāda komisijas darbības trūkumus. 25. martā tika izteikta prasība veikt ļoti detalizētu risku izvērtēšanu, un uh, NSREG uh, liktā spiediena dēļ šie eh, riski tika izvērtēti tieši plūdu un uh, zemestrīču kontekstā. Arī Jotinger kungs tādā veidā demonstrēja savu, tā teikt, sakāvi. Un mēs nonākam pie tādas jaukas situācijas. Jūs uh, sakat, jā, tas ir komunikācijas jautājums, bet man liekas, ka tas viss veidojas kā karikatūra. Bijušais Francijas prezidents Sarkozī teica, ka nevar slēgt vicinājums staciju, jo mums nav iespējams tsunami. Un tad man šķiet, ka mēs atrodamies šajā realitātē, kad, piemēram, eksplozijas vai uh, ugunsgrēka risks vai cilvēka vai tehniskas kļūdas risks un uh, vairāk šo faktoru kombinācija var radīt būtisku avāriju. Un tas nav ticis izvērtāts šajos eh, stresa tekstos, kas, eh, testos, kas tika veikti. Pēc Fukušīmas mēs cerējām, ka tiks izvērtēts būtiska negadījuma risks Eiropas līmenī, bet diemžēl eh, Fukušīma ir vienkārši paņemts kā iemesls un, uh, lai paņemtu un izvērtētu citas stacijas, vai, teiksim, tsunami vai zemestrīces risks varētu uh, skart mūsu elektrostacijas. Mums tas ir nepietiekami, ir jāstrādā pie visa risku elementu kopuma. Atsie Balčītis, priegu. Paldies, Balčītis kungam vārds. Ačiū, gerbama pirmininkė. E, kadangi aš pats esu. Paldies. Es pats esmu no Lietuvas. Un, protams, mani uh, visnotaļ interesē daudzi šeit apspriežamie jautājumi. Norit daudz sarunu par uh, nākotnes eh, kodolstacijām, kuras ir plānots būvēt. Un eh, joprojām ir daudz neskaidrību attiecībā uz būvējamo kodolstaciju reaktoru drošību. Jūs jau varbūt zināt, ka Lietuvai nācās eh, pārtraukt sava kodola reaktoru, savu kodola reaktoru eksploatāciju. Uh, Un eh, tāpēc eh, es gribētu zināt, vai komisijai ir kādi plāni saistībā ar lietošanā esošo reaktoru izvērtēšanu, vai pēc šiem stresa testiem ir izdarīti kādi secinājumi par to, kurus tad no šiem reaktoriem vajadzētu slēgt, jo tie vairs nav droši. Tāpat arī runājot par eh, četru, piecu dienu izpētes vizītēm, tās ir diezgan īsas un diez vai spēj būt noderīgas. Varbūt to pašu informāciju ir iespējams iegūt pētot pieejamo dokumentāciju. Jūs arī minējāt, ka pasākumi drošības palielināšanai ir atkarīgi no attieksmes pret šiem jautājumiem atsevišķās dalību valstīs. Varbūt jūs varētu nosaukt tās dalību valstis, kurām vajadzētu pievērst eh, lielāku uzmanību kodoldrošības jautājumiem. Un tāpat arī par uh, uzglabāšanas un ierobežošanas jautājumu. Mums nāksies investēt ļoti daudz līdzekļu, lai uh, veidot šīs norobežojošās eh, struktūras, šos korpusus, tas nozīmēs, ka kodola enerģija būs ļoti dārga. Paldies! Pateicos, Rebeka! Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pirmkārt uzdot jautājumu, vai šie stresa testi šobrīd ir beigušies vai nē, jo pēdējā komisāra vizītē mūsu komitejā viņš uh, sacīja, ka ir nepieciešams vēl turpmākās vizītes. Uh, viņš sacīja, ka ir nepieciešams vizītes četros kodolstacijās, trīs tika pieminētas uh, Vesenhaima, Timlina, Katuna un vēl viena netika pieminēta. Un es gribēju jautāt, vai šīm vizītēm patiešām ir jānotiek, vai arī komisārs uh, pasacīja kaut ko tādu, kas vēl netika tematizēts līdzšinējā stresa testa diskusijā. Tāpat arī es gribētu zināt eh, attiecībā uz pēcpārbaudēm, kā tās notiek. Un eh, galvenais jautājums papildina to, ko man kolēģi jau ir jautājuši. Tas ir saistīts ar eh, šo second containment ideju. Uh, Kāpēc uh, šis jautājums netiek tā tiešā ceļā pārbaudīts, pieminēts, kāda, kāda struktūras, kāda glabāšana ir labāka, kāda nav tik laba? Jūs jau pieminējāt agrāk šo jautājumu, bet es labprāt eh, dzirdētu to precizētā veidā. Un uh, tāpat es labprāt zinātu, vai ir kāda izmeklēšana par iespējamo scenāriju lidmašīnas avāriju Un Japānā es arī biju pirms eh, dažiem mēnešiem, un eh, es gribētu norādīt, ka šīs eh, iekārtas joprojām netiek kontrolētas saskaņā ar oficiālu izvērtējumu, nav iegūta kontrola pār situāciju. Šobrīd vēl cilvēks, eh, šobrīd vēl tiek mēģināts eh, sākt kontro, kontrolēt šo situāciju un gūt vajadzīgās mācības, bet kā e, visa pasaule var gūt mācību no situācijas, ja pašā Japānā vēl eh, novērtējums nav pabeigts, tas attiecas jau īpaši uz katastrofu pārvaldību mm, mm, trīs reaktori vienlaicīgi ir izgājuši no ierindas, un šis scenārijs ir saistīts ar milzīgu radioaktivitātes uh, līmeni, un šim scenārijam vajadzētu kalpot par pamatu mūsu katastrofu scenārijam. Tokio evakuācija pat uh, parādījās diskusijās, ko tad tas varētu nozīmēt Eiropas lielpilsētām, kas atrodas kodola staciju tūmā. Uh, vai tiek domāts par, piemēram, Briseles vai Parīzes iespējamo evakuāciju? Paldies, kolēģi! Ir pieteikušies četri runātāji, bet mūsu rīcībā ir tikai septiņas minūtes, tāpēc veltiet savam jautājumam tikai vienu minūti. Mēs sākām 15 minūtes vēlāk, jo cilvēki vēl nebija ieradušies. Franko kungs. Paldies, priekšsādātāji! pavisam ātri un paldies eh, par prezentāciju par drošumu. Vai jūs nedomājat, ka nekavējoties būtu jāievieš pašreizējais regulējums un visās dalībvalstīs. Cik dalībvalsts ir direktīvuši, eh, ir, ir transponējuši drošības direktīvu, kas tika apstiprināta 2011. gada jūlijā? Eh, šie stresa testi vai tie nav jāveic arī Eiropas Savienības uh, apkārtnē, un uh, varbūt jādomā, kāda varētu būt Eiropas Savienības loma harmonizējot šos drošības noteikumus uh, globālākā mērogā. Paldies! Da Franco, par questa brevità. <laughs> Fiona Hall, prego. Paldies, Franko kungs, par izteikšanos īsi. Holas kundze, paldies par ļoti uzskatāmo prezentāciju. Es vēlētos pieminēt vienu tēmu, kas tika pieminēta arī jūsu prezentācijā, proti izolācijas jautājums. Kas notiek, ja kodolstacija tiek izolēta vai nu tāpēc, ka tā satrašanās vieta tiek piesārņota, vai arī tāpēc, ka komunikācija ar šo vietu tiek pārtraukta gan fiziskā ziņā, kā piemēram ceļi tiek izpostīti, gan arī telekomunikācijas. Mani darīja bažīgu tas, ka uzsvars tika likts uz uh, mobilo atbalstu, uz personāla ievešanu no ārpuses, bet tas nevar notikt tad, ja šī kodolstacijas vieta ir izolēta. Vai jūsuprāt, eh, pietiekam tiek darīts attiecībā uz pasīvām drošuma sistēmām? Kā mēs panākam, ka kodolstacija ir droša, ja nav iespējams pievest palīdzību no ārpuses? Paldies, Fiona. Kolaskas kundze. Paldies. Valstīs, kurās jau atrodas kodols spēkstacijas, atrodas uh, atšķirīgā situācijā nekā tās, kur kodolstacijas tiek vēl tikai būvētas. Piemēram, Polija vēl ir tikai sagatavošanās stadijā šādam būvniecības procesam. Un šie jaunie drošuma kritēriji ietekmēs arī kodolspēkstaciju būvniecības izmaksas. Kad komisija plāno nosūtīt dalību valstīm detalizētu informāciju par visām drošuma prasībām, kas ir jāievēro kodolstacijās, kuras tiek būvētas. Paldies, Skīnerkungs! Pateicos, atvainojiet, ka nevarēju būt klāt lielākajā daļā jūsu prezentācijas, bet es vēlējos jautāt, vai Geogrāfiska atrašanās vieta bija viens no apsvērumiem, izvērtējot stresa testus. Uh, piemēram, atceroties to, ka nesen Eiropas Savienībā bija zemestrīces un tsunami dažās vietās, vai arī tie kalpoja par uh, drošuma uh, argumentiem. Uh, Mēs joprojām pārskatām testēšanas uh, procesu, un, protams, ka te daudz ir jārunā par kodola drošuma emocionālās apzināšanās aspektiem. Un es uh, gribētu zināt, cik daudz no šī darba varētu izmantot, lai mazinātu kaut kādus turpmākus nākotnes apstākļus, kas varētu rasties. Tāpat runājot par avio katastrofas iespējamību kodolstacijās. stacijās Hm, es hm, pētīju, ka lidaparāta kompozīta materiāli var izplatīties hm, kodolspēkstacijās, un es dzirdēju, ka tie neietekmējot šo staciju darbību. Vai tā ir taisnība? Paldies! Jā, esam uzklausījuši ļoti daudz jautājumus, un mums ir paredzēts tikai vairs četras minūtes atbildes sniegšanai no Garības kunga un Žmē kunga. Viņiem nāksies ļoti uzmanīgi uh, tikt galā ar viņiem atvēlēto laiku. Paldies, priekšsādātāji! Es uh, centīšos atbildēt uz jautājumiem, kas tika uzdoti komisijai, un Žemē kungam atstāšu tehniskākus jautājumus, uh, ko uzdeva deputāti. Pirmām kārtām bija vairāk jautājumu par jauniem tiesību aktiem kodoldrošības jomā. Gribu atgādināt kāda ir bijusi notikuma secība un kāda būs komisija. E, turpinās izstrādāt ziņojumu Eiropā domē un Eiropas parlamentam, protams. Šis e, ziņojums e, tiek sagaidīts, ka tas būs gatavs oktobra mēnesī. Pēc tam mēs paredzam debatas, kas cerams novedīs pie tiesību aktu pieņemšanas. Komisija vai norādījusi vairākas jomas, kas būs ietvērtas jaunajā direktīvā. Pirmais - pārvaldība un nacionālo regulējošo iestāžu neatkarīgums. Otrais - kādi tehniskie kritēriji varētu tikt iekļaut Eiropas Savienības tiesību aktā. Un trešām kārtām - kā uzlabot caurskatāmību atomu uh, enerģētikas jomā. Bija pāris jautājumi par uh, drošību Gribu informēt deputātus, ka a, padomes darba grupa par kodoldrošību ir pabeigusi savu darbu un ir darījusi sabiedrībai zināmu ziņojumu. Tas ir arī padomes mājaslapā pieejams, tātad jūs to varat izlasīt. Un ir skaidrs, protams, ka komisija paudīs savu viedokli tad, kad Eiropadomes ziņojums būs gatavs. Bija jautājums arī par eh, šo stresa testu statusu. Jā, man liekas, ka tas ir ļoti būtisks jautājums tādā ziņā, ka ir fundamentāli svarīgi, lai stresa testa rezultāti tiktu atbilstoši ņemt vērā un realizēti dalību valstīs. Tieši pie tā strādā arī dalībvalstu regulātori un eh, komisija, un mēs informēsim, kāds būs mūsu rīcības plāns šajā lauciņā. Eh, es tagad došu vārdu Filipam, lai viņš varētu atbildēt uz tehniskāku raksturu jautājumiem. Paldies, jā, es nezinu, vai jautājumi bija tehniskāki, bet uh, gribu atgādināt, runāt par vienu lietu, kuru daudz no jums minēja. Tātad atbildība par drošību. Tā ir uh, nacionāla regulātora atbildība. Mani Runātājs saka, vai jūs mani nevarat dzirdēt? Runātāja no zāles saka, tā gribētu dzirdēt par apmeklējumu grafiku. Tā tad turpina runātājs par atbildību nacionāliem regulātoriem. Viņiem ir šī kompetence un pienākums, un man, piemēram, būtu ārkārtīgi bailīgi, ja atbildība būtu atbildība par drošību būtu šīs apmeklējuma vizītes ietvaros. Teiksim, notiek 20, 30 vai 40 vizītes, šāda rakstura vizītes eh, gadā, un mēs nekādā veidā nevaram paļauties, ka šī drošība būtu atkarīga no drošības vizītes no Eiropas puses. Pasākumu izmaksas. Francijai, piemēram, uz vienu kodolu staciju ir apmēram 100-200 miljoni eiro. Ļoti aptuveni runājot. Vēl viens tehnisks jautājums. Nevar teikt, ka šos stresa testus mēs veicām tikai, atbilst, tikai attiecībā uz dabas katastrofām. Jā, pirmais izvērtējuma punkts bija dabas katastrofas, bet, piemēram, drošības sistēmas zudums un arī civilās rīcības sistēmas tās tika pārbaudītas. Uh, Un uh, Masimo teica, ka tad, kad šie stresa testi tiek pabeigti, mēs pārējām uz ieviešanas fāzi un uh, rezultātu īstenošanas fāzi. Grazie, eh, grazie per le risposte, kas sono state date. E per... Paldies par jūsu atbildēm. Un par atbildēm, kuras mēs gaidām detalizētākā formā. Un cerams, ka būs iespēja tās atkal tālāk izskatīt. Paldies mūsu viesiem un paldies par jūsu pētījumu un paldies visiem uh, deputātiem, kas uzdeva jautājumus. Burtiski viena minūtīt, lai visi ieņemtu vietas, un uh, tad mēs turpināsim sēdi.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 Se tutti i colleghi sono pronti io vi prego di lasciare l'aula coloro. Ja visi deputāti ir gatavi, ir ieņēmuši vietas, tad es gribētu lūgt tos, kas tomēr negrib sēdes, turpmākā daļā piedalīties, iziet ārā, jo mēs sāksim tūliņ balsot. Vai jums priekšā ir jūs balsošanas saraksti? Visi ir gatavi? Tutti pronti? Eh? Kolega Vidal Quadras. Visi gatavi, Vidal Quadras kungs, vai jūs esat gatavs? Mēs sāksim ar pārbaudi, lai nodrošinātos, ka elektroniskā balsošanas sistēma darbojas un ka mums ir uh, nepieciešamais deputātu skaits klāt. Tā, var sakot, nobalsojiet vienalga kādā veidā, mēs pārbaudam sistēmu. Ci siamo tutti? Avete... Vai viss ir klāt, viss ir nobalsojuši? Daži vēl nav nobalsojuši. Chiuso. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Vota contro se stesso, qualcuno ha votato no? Daži šķiet ir nobalsojuši gan par un pret, bet nu lai nu tā paliek šoreiz. Tā tad lūdzu darbosimies uh, koordinēti, jo mums ir garš balsošanas saraksts un ir daži diezgan tādi sarežģīti balsojumi. Tāpēc lūdzu, būsim uzmanīgi un disciplinēti. Pirmais ziņojums, Kariņa kunga ziņojums. Mēs par to vakar pēcpusdienā runājām, mums notika debatas vakar pēcpusdienā. Tas ir kompromisa teksts, kurš par. Lūdzu, pats liet rokas. Pret Pieņemts. Un uh, galīgais balsojums par šo tekstu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Viens no tautas partijas par daudz balso. Sākam balsot, tātad vēlreiz beidzam balsot. Joprojām mēs no tautas partijas par daudz. Lūdzu, izņemiet karti no iekārtas. Viens no tautas partijas. Tātad visi nobalsojuši, pieņemts. Trīsdesmit sešas balsis pret astoņpadsmit. Tagad balsosim par uh, rezolūciju kopumā. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši? Atkal viens no tautas partijas par daudz. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, tā mēs redzam, ka rezolūcija arī pieņemta. 35 balsis par, 5, 35 eh, balsis par, 19 pret. Sveicam Kāriņu kungu. Nākošais balsojums par regulas eh, priekšlikumu reģionālās attīstības jomā. Kompromiss numur viens, kurš par? Lūdzu, paceliet rokas. Pret. Atturas. Pieņemts. 52. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Labi, tad pārbaudīsim elektroniski. Lūdzu, centieties sekot, saka priekšsādātāji. 52. grozījums mēs saņēmām uh, lūgumu elektroniski pārbaudīt. Tātad sākam balsot par 52. grozījumu elektroniski. 52. grozījums. Avete votato tutti, votazione chiusa. Vai visi ir nobalsojuši, beidzam balsot? Un grozījums ir noraidīts. 53. grozījums. Nē, trešais grozījums, saka priekšsēdētāji. Tātad kas par? Lūdzu, pats liet rokas. Pret. Atturas pieņemts. 53. grozījums. Atkrīt. 54. grozījums, kurš par? Lūdzu, paceļot roku. Pret atturas noraidīts. 55. kurš par pret atturas pieņemts. 4. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 5. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 57. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Sastais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Emendamentu 61. Kia favor? 61. grozījums. Kurš par? Pret. Atturs. Pieņemts. 62. grozījums. Kurš par? Pret. Pārbaudīsim elektroniski, lai būtu droši. Tātad 62. grozījums balsojam elektroniski. C'è un SND di troppo? Qualcuno to... Viens no sociāldemokrātiem balso par daudz, lūdzu izņemiet karti. Vai visi nobalsojuši? Pieņemts. Sešdesmit trešais grozījums, kas par? Lūdzu, paceļot roku, balsojam pret. Man šķiet, ka pieņemts. Astotais grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Devītais grozījums, kurš par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Devītais grozījums. La votazione aperta. Sākam balsot elektroniski, vai visi nobalsojuši? Vēl daži nav nobalsojuši, es redzu. Noraidīts. 65. grozījums, kurš par? Lūdzu, ar roku. Balsojam. Pret. Atturas. Pieņemts. 64. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 64. pārbaudīsim elektroniski. Labi, pārbaudam elektroniski. Staciona pēr. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss vairākumu. 66. 66. 66. 68. grozījums, kurš par? Pret. Apturas noraidīts. Vēlties pārbaudīt elektroniski? 68. grozījums. Pārbaudam elektroniski. Votazione aperta, avete votato. Sākam balsot, vai visi nobalsojuši? Votazione chiusa. Beidzam balsot pieņemts ar divu balsu vairākumu. Mm. 68. 68. grozījums. Kurš pār? Lūdzu, paceļot roku, balsojam. Fals. Kādi? 67. atkrīt. Balsojam par 68. Tātad tagad mēs balsojam par 68. jo 67. atkrīt. Kurš pār 68. Pret? Atturas? Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 68. grozījums. Votaciona pēr. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Vēl dažas balsis pietrūkst. Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu vairākumu. 69. arī atkrīt balsojumu par 70. grozījumu. 70. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. 71. un 72. identiski grozījumi, kurš par pret atturas pieņemts. 74. kurš par pret atturas pieņemts. 75. kurš par pret Atturas. Pieņemts. Trešais kompromisa grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 11. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 78. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts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 Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 15. atkrīt, 82. atkrīt. Balsojam par 16. grozījumu. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 17. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 18. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. 19. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. 83. kurš par? Pret atturas pieņemts. 20. kurš par? Pret atturas pieņemts. 84. grozījums, kurš par? Pret atturas pieņemts. Vai vēlaties pārbaudīt? Daudzi balsojumi ir ar vienas vai divas balss pār, eh, pārsvarā. Tātad bal vēlreiz pārbaudam 84. grozījumu balsojumu. Tātad sākam balsot elektroniski. Avete votato tutti ancora no? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 22. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 23. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 24. kurš par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. 91. kurš par pret atturas noraidīts. 92. kurš par pret atturas noraidīts. 93. kurš par pret atturas pieņemts. 94. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 29. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 97. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 30. grozījums. Pārbaudam iepriekšējo labi, 97. pārbaudam elektroniski balsojumu par 97. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Vīti votātu tuti. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, atkal viens no par, tautas partijas par daudz. Izņemiet lūdzu kartiņu ārā. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 98. kurš par, pret, atturas pieņemts. 31. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 32. kurš par, pret, atturas pieņemts. 33. kurš par, pret, atturas pieņemts. 34. kurš par, pret, atturas pieņemts. 98. kurš par, pret, atturas noraidīts. 99. kurš par, pret, atturas noraidīts. 100. kurš par, pret, atturas noraidīts. 101. kurš par, pret, atturas pieņemts. 35. 35. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 102. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 103. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 104. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 105. Kurš par? pret atturas pieņemts. 106. kurš par pret atturas pārbaudam elektroniski. 106. Emendamento 106, la votazione. 106. Elektroniski sākam balsot. Vai visi esat nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Emendamento 107. 107. Kurš par? pret atturas pieņemts. 108. kurš par pret atturas pieņemts. 109. kurš par pret atvainojas ar priekšsēdētāju, kurš par, kas pret atturas pieņemts. 110. kurš par, kurš pret atturas pieņemts. 111. kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 112. kurš par pret atturas pieņemts. 113. kurš par pret atturas pieņemts. 36. kurš par pret atturas pieņemts. 114. kurš par pret atturas pieņemts. 115. kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. 116. kurš par pret atturas pieņemts. 37. kurš par pret atturas pieņemts. 117. kurš par pret atturas pieņemts. 112. kurš par? Kurš pret? 118. Eh, noraidīts. 38. kurš par? Kurš pret? Kurš atturās? Pieņemts. 119. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 120. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 122. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. 121. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 123. Kurš par? pret, atturas pieņemts. 124. kurš par, pret, atturas pieņemts. 125. kurš par, pret, atturas pieņemts. 128. kurš par, pret, atturas pieņemts. 127. kurš par, kurš pret, atturas pieņemts. 128. kurš par, pret, atturas pieņemts. 129. kurš par pret atturas pieņemts 130. par pret atturas noraidīts. Apsvērumu 39. grozījums. Kurš par? Pret atturas noraidīts. Elektroniskā pārbaude. 39. grozījums apsvērumos. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. Tātad eh, vienās balss skaits norādīts. 40. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. 41. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot elektroniski par 41. grozījumu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar divu balsu pārsvaru. Ir tiešām eh, tad, tad, eh, grūti, ja ir tikai pāris balsu pārsvars. 42. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. 43. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas. Noraidīts. Pirmais grozījums. Kurš par? pret, atturas pieņemts. 44. grozījums, kurš par, pret, atturas pieņemts. 45. kurš par, pret, atturas pieņemts. 46. kurš par, pret, atturas pieņemts. 47. kurš par, pret, atturas pieņemts. 48. kurš par, pret, atturas pieņemts. 49. kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Galējais balsojums elektroniski sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu pārsvaru. Un tagad eh, balsošana par šo dokumentu beigusies, un tagad balsosim par dokumentu par kopīgo pozīciju attiecībā uz fondiem. 14. darbkārtības punkts. Ēnu referenti zina, ka ir balsu, balsošanas saraksts, eh, kurš ir sadalīts blokos eh, Līdz ar to, kad mēs balsosim par galvenajiem grozījumiem, tie attiecīgi attieksies uz visu bloku. Un līdz ar to varam sākt ar 49. grozījumu. Par to tiek balsots eh, blokā ar visiem attiecīgajiem pāntiem. Un līdz ar to tiek balsots arī par šīm te attiecīgajiem pāntiem. Sāksim balsot elektroniski par 49. grozījumu. Sākam balsot. 49. grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 49. grozījums, un līdz ar to arī visi attiecīgie grozījumi blokā par pārējais reģioniem, tie visi ir noraidīti. 50. grozījums. Arī šeit ir balsojums blokā. 50. Eh, grozījums un citi minētie grozījumi no 81. līdz 207. grozījumam attiecībā uz nacionālajām reformu programmām. Arī šeit mēs balsosim elektroniski. Sākam balsot pār 50. grozījumu blokā. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to 50. grozījums ir pieņemts, kā arī pārējie grozījumi, par kuriem tika balsots blokā. Par tiem vairs eh, nebalsosim, tāpēc, ka tie jau ir apstiprināti. Tagad 51. grozījums, kurš ir par pret, kas atturas pieņemts. 52. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 53. grozījums. Eh, tagad balsosim elektroniski par šo grozījumu. 53. grozījums. Tātad sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balso, beidzam balsot. Noraidīts. 53. noraidīts. 54. grozījums blokā ar pārējiem saistītiem balsojumiem. Kurš ir pār? Pret? Atturis. Noraidīts. 54. un pārējie grozījumi blokā noraidīts. 55. grozījums. Vēlreiz pārbaudīsim elektronisku 54. Tātad balsojam elektroniski par 54. grozījumu un pārējiem attiecīgajiem grozījumiem. Sakam balsot, vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ato kolēģa Čičester. Vai Čičester kungs ir apmierināts? 55. Eh, grozījums un attiecīgie grozījumi. Balsosim elektroniski. Sākam balsot 55. grozījums blokā. Sākam balsot, vai viss nobalsojuši? Viena balsa no tās partijas pārāk daudz, vai jūs varētu lūdzu izņemt savu kartīti? Vai visi ir nobalsojuši, pēc tam balsot? Pieņemts. 55. grozījums un attiecīgais bloks ir apstiprināts. 57. Eh, grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 58. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 58. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 58. 59. Eh, un attiecīgie daudzie grozījumi. Kurš ir pār, kurš ir pret? Kurš atturās? Noraidīts. Tad 59. grozījums, attiecīgais bloks, 60. grozījums. Kurš ir pār? Pret? Atturas. Pieņemts. 61. grozījums. Kurš ir pār? Pret? Atturas. Pieņemts. 62. grozījums. Par? Pret? Atturas. Pieņemts. 63. grozījums par pret. Atturas noraidīts. 64. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņems. 65. grozījums. Tātad 64. 66. grozījums. Kurš par? pret, atturas, noraidīts. 67. grozījums par, pret, atturas. Šķiet, ka tas ir pieņemts. Parodīsim elektroniski. Balsosim elektroniski par 66. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 68. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 69. grozījums. Par. Pret. Atturas. Pārlūsim elektroni 69. grozījumu. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Viena balss no tautas partijas pārāk daudz. Lūdzu, izņemiet kartīti. Beidzam balsot. Noraidīts ar diviem balsēm. 7. grozējums. Kurš par? Pret. Atturis pieņemts. 71. grozējums. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 73. grozējums. Kurš par? Pret. Atturas norādīts. 74. grozījums. Par. Pret. Kurš atturas pieņemts? 75. grozījums. Kurš par? Pret. Kurš atturas pieņemts? 77. Eh, kurš par pret atturas pieņems. 78. kurš par. Kurš pret atturas noraidīts. 4. grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņems. 78. Eh, kurš par. 79. kurš par. Pret atturas pieņems. 5. grozījums. Kurš ir par? Pret atturas pieņems. 6. grozījums. Kurš par? pret atturas pieņemts. 80. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 82. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 83. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 84. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 86. grozījums. Kurš par? Pret. Atveras. Sāksim balsot elektroniski. 86. grozījums. Sākam balsot. Sākam balsot. Viena balsa no tādas pateic pārāk eh, daudz. Beidzam balsot. Pieņemts. 87. grozījums. Kurš par? Pret? Āturis pieņems. 88. kurš par? Pret? Atturas norādīts. 90. kurš par? Pret? Atturas pieņems. 7. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. 91. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņems. 8. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas pieņemts. 92. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 93. grozījums, lai izvairītos no elektroniskās balsošanas, jums jautāja 83. Tātad, ne tomēr balsojam elektroniski, sākam balsot. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Viena balss no tādas partijas puses par daudz, lūdzu ziņot kartīti. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. 95. grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. 96, 97. grozījums. Par? Pret? Atturas pieņemts. 99. grozījums. Kurš pār? Pret? Atturas pieņemts. Citais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Daļies grozījums. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 102. grozījums. Balsojums blakā. Kurš par? Pret. Kurš atturās? Pie, pieņems 102. un attiecīgais bloks ir pieņemti. 104. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 105. grozījums. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Attiecīgie grozījumi līdz ar to atkrīt, un tagad ķeramies pie 111. grozījuma balsojums blokā. Kurš pēn? 111. Kurš pēn? Pret. Atturas norādīts. Simt septiņpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret. Kurš atturās norādīts? Simt 19. 119. grozījums. Kurš par? Pret? atturas norādīts. 112. grozījums. Tomēr 122. grozījums saka runātāji, 122. grozījums, Lamberta grozījums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss uh, pārsvaru. 123. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas norādīts. 124. grozījums. Balsojam elektroniski par Lamberta grozījumu. Tā būsim droši par iznākumu. 124. grozījums. Sākam balsot. Vai kāds vēl nav nobalsojis? Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Emendamento 125. grozījums. Balsosim elektroniski. Sākam balsot, vai visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. 126. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 127. 128. kas par pret atturas pieņemts. 132. kas par pret atturas pieņemts. 135. kas par pret atturas noraidīts. 136. kas par pret atturas noraidīts. Un pāriesim līdz 147. kas par pret atturas pieņemts, 148 kas par, pret atturas noraidīts, 150 kas par, pret atturas pieņemts, 151 par, pret atturas noraidīts, 152 par, pret atturas pieņemts, 154 par, pret atturas noraidīts, 155 par pret atturas noraidīts. Kāds vēlas pārbaudīt elektroniski? Labi, 155. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 156. Uzreiz balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums. Pār, pret, atturas, pieņemts. 158. pār, pret, atturas norēdīts. 159. pār. Nē, balsosim elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 160. kas par, pret, atturas pieņemts. 166. kas par pret atturas pieņemts. 167. kas par pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 167. Kas par, pret, atturas, norādīts. 169. kas par pret atturas noraidīts. 172. kas par pret atturas pieņemts. 175. kas par pret atturas norēdīts. 178. kas par pret atturas pieņemts. 179. kas par pret atturas pieņemts. 180. par pret atturas pieņemts. 181. par pret atturas noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt elektroniski labi. Balsojam elektroniski par 181, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar divu balsu pārsvaru. 183. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 184, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. 186 par, pret, atturas, noraidīts 187 par, pret, atturas, noraidīts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, pārbaudīsim 187. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts, bet tikai ar vienas balss pārsvaru. 191. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts.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 bet labāk pārbaudīsim elektroniski par 201. grozījumu. Sākam balsot. Un ir pieņemts ar viens balss pārsvaru. 202. Kas par? Pret? Atturas? Norēdīts? 204. Atvainojiet 202. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 204. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 205. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 209. Kas par? Pret atturas pieņemts. 210. par? Pret atturas pieņemts. Labi, pārbaudīsim elektroniski 210. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 211. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 212 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 213 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 214 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 215. kas pār pret atturas un 216. pār pret atturas norēdīts. Divsimt deviņpadsmitais, kas par pret atturas pārbaudīsim elektroniski par 219. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 220 atkrīt, 221 kas par? Pret atturas noraidīts. 222, kas par, pret, atturas pieņemts. 225 par, pret, atturas pieņemts. 226, kas par, pret, atturas pieņemts. 230, kas par, pret, atturas noraidīts. 231, kas par, pret, atturas pieņemts. 233, kas par, pret, atturas, pieņemts. 234 par, pret, atturas, noraidīts. 235 par, pret, atturas. Šķiet, ka ir pieņemts. Jūs vēlaties elektroniski pārbaudi. Labi, pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par 235. grozījumu. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts ar vienas balss pārsvaru. 237 par, pret, atturas, noraidīts. 238 par, pret, atturas, noraidīts. 239 par, pret, atturas, Pieņemts. 240 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski 240. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 241. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, jo dažiem grozījumiem ir ļoti mazs pārsvars. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts ir viens balss pārsvaru. 242. par pret atturas. Balsosim elektroniski. Sākam balsot par 242. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt četrdesmit ceturtais pār, pret, atturas, noraidīts. Divsimt piecdesmit otrais pār, pret, atturas, noraidīts.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 atturas noraidīts, 262 pār pret atturas noraidīts, 264 pār pret atturas pieņemts, 265 pār pret atturas noraidīts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski 265. Labi, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar viens balss pārsvaru. 266. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 12. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 13. grozījums. Kas par? Pret? pret, atturas, pieņemts. 14. un 15. atkrīt, 16. kas par, pret, atturas, pieņemts. 17. kas par, pret, atturas, pieņemts. 18. par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērumu punktu 19. kas par, pret, atturas, pieņemts noraidīts, 20. par, pret, atturas, noraidīts, 21. par. Vēlaties pārbaudīt elektroniski 20. Labi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ir viens balss pārsvaru. 21. par, pret, atturas,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 Atvainojiet, mēs uzreiz ķersimies pie 32. par pret atturas pieņemts, 33. par pret atturas pieņemts, 35. par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas pieņemts Šķiet, ka pieņems, bet pārbaudīsim elektroniski 38. grozījumu. Nē, pārbaudīsim tāpat. Kas par? Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 37. grozījums. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. 39. pār? pret atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski? Kāds vēlējās pārbaudīt elektroniski 39. grozījumu? Labi, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Četrdesmit piektais grozījums. Par. Pret. Četrdesmit piektais. Tātad pret. Atturas. Pieņemts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski? Nē, labi. 46. par pret atturas pieņemts. Vēlaties pārbaudīt 48? Nē, labi. Ķeramies pie galīgā balsojuma, kas būs elektronisks. Sākam balsot. Zinot, jums ir jāpaceļ roka, ja jūs vēlaties balsot elektroniski. Mēs nevarat, nevaram uzminēt, ko jūs vēlaties. Vai Butika Ferkungs vēlas elektronisku pārbaudi? Šķiet, ka jā. Tātad sākam balsot par 46. Beidzam balsot. Norādīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Uh, regula ir pieņemta. es vēlos uh, uzteikt referentu, jo referenta esmu es. Tālāk balsosim par kohēzijas fondiem. Ķeramies pie astotā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Devītais, kas par pret atturas noraidīts. Paceliet roku tā, lai varam redzēt 11. par, pret, atturas, noraidīts, 10. par, pret, atturas, pieņemts, 13. par, pret, atturas, pieņemts, 1. par, pret, atturas, pieņemts, 15 un 12. kopā par pret atturas noraidīti, otrais, kas par pret atturas pieņemts, 16. atkrīt, 14. kas par pret atturas noraidīts, 17. kas par pret atturas pieņemts. Trešais, 18 un 19 ir identiski, kas pār viņiem pret atturas pieņemti. 20. 21. atkrīt, 4. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 5. par pret atturas pieņemts. 22, 23 atkrīt,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 atturas pieņemts. 30. par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas. Labi, pārbaudīsim elektroniski par 31. Lamberta grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Apsvērumi, sastais grozījums par, pret, atturas, pieņemts, septītais par, pret, atturas, pieņemts. Balsojam par visu ziņojumu elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un regula ir pieņemta. Žēlimie, puvi kontrolēsi. Eh? Cīnā. Passiamo, sì, sì, come controlliamo i gelmieni. Eh, je préfère travailler sur le mien. Eh, passiamo. Tagad pārējām pie Nākošā balsojuma par novatoriskiem finansēšanas instrumentiem saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Referents ir uh, Kančankungs. Pirmais kompromiss grozījums, kas par, pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums, kurš par, Trešais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums, kurš par? Eh, Tātad otrais kompromiss, kurš par? Pret. Ņemts. Pārējām uz piekto kompromisu, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 12. grozījums, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. Trešais kompromiss, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 18. grozījums, kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 19. grozījums, kurš par? Pret. Atturs noraidīts. 20. grozījums, kurš par? Pret atturas noraidīts. 21. kurš par pret atturas noraidīts. 22. grozījums kurš par pret atturas pieņemts. 4. kompromiss kurš par pret atturas pieņemts. 26. grozījums kurš par pret atturas noraidīts. 28. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 27. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 30. grozījums. 39. kurš, uh, 20, 30. kurš par pret atturas pieņemts. 31. kurš par pret atturas noraidīts. 32. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 33. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. 34. Kurš par? Pret. Pieņemts. 35. Kurš par? Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. 30. Piektais sākam elektroniski balsot pārbaudam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Mon assistant disait pipi et bien, non, mm. c'est pas un jour de La votazione è Beidzam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Sveicam referentu Kančanu kungu. Nākošais ir balsojums par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Marcinkevičs kungs ir referents pirmais grozījums. Sākam balsot, kas par pret apturas. Uh, Vai mēs varētu sākt vēlreiz? Tātad pirmais grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim labāk elektroniski. Tātad pirmais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. Sestais grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kurš par, pret atturas pieņemts. Devītais, kurš par, pret atturas noraidīts. E, desmitais, kurš par, pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 13. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 2. kompromiss, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 16. Septītais, eh, tikai pirmā daļa, tātad pirmā daļa, septītais grozījums, pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts. 19. grozījums, kurš par pret atvainojas, saka priekšsēdētāji. Eh, lūdzu eh, tos, kas nepiedalās balsošanā, nerunāt. Mums ir jau pietiekami grūti darbu veikt Tā tad 19. par pret atturas pieņemts. 20. par pret atturas pieņemts. Pārbaudam, labi, 20. Eh, Vergat kundzes grozījums. Sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar dažu balsu pārākumu. 21. Kurš par? pret atturas pieņemts, 22. kurš par pret atturas pieņemts, 23. kurš par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums elektroniski sākam balsot. Avete votato tutti? Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts, sveicam referentu. Un pēdējais balsojums ir atzinums par partnerības instrumentu izveidu sadarbībai ar trešām valstīm. Referents ir uh, Cavēlas kungs 19. grozījums pār pret atturas pieņemts. 20. kurš pār pret atturas pieņemts. 6. kurš pār pret atturas pieņemts. 21. kurš pār pret atturas pieņemts. Nē, labi, sākam par 21. elektroniski pārbaudam balsojumu. Sākam elektroniski balsot, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. saņēmām informāciju nu pat par tautas partijas uh, balsojumu. Tātad, bet, nu, nolaid, noraidīts, ja kurā gadījumā 22. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septītais grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Astotais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 23. kurš par, pret, atturas, pieņemts. Devītais, kurš par, pret atturas. Pārbaudīsim. Devītais grozījums. Referenta grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums, kurš par, pret, atturs, pieņemts. 10. kurš par, pret, atturs, pieņemts.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 14. 13. 13. sākam balsot elektroniski. 13. sākam balsot visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 15. grozījums, kurš par? Pret. Atturs pārbaudam. 15. grozījums elektroniski balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt šis grozījums. 16. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 4. atkrīt. 5. kurš par atturas noraidīts. 18. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. Balsojam par dokumentu kopumā, galīgais balsojums, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Un apstiprināts. Paldies par uh, sadarbību, par šo ilgo balsošanas sesiju. Divas minūtes uh, taisam mazu pārtraukumu. Alors, on va reprendre. Labi, turpināsim darbu. Tātad atsākam darbu. Rībiga kunga ziņojums mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja. Šim darbam ir paredzētas 45 minūtes, diemžēl nu jau 35. Vārds Rībīga kungam Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir ļoti būtiska tēma. Svētdien mums bija balsojums Grieķijā, un uh, jautājumi, kas tiek skatīti, ir vairāk nodokļu un vairāk uh, parādu. Uh, Tādā veidā mēs varam nonākt pie situācijas, kad mūsu preces un pakalpojumi vairs netiek pirkti, pieaug bezdarbs, tāpēc mums ir jācenšas, lai mūsu preces un pakalpojumi ir piedāvājumi starptautiskajā tirgu, lai patērētāji tos varētu atļauties un arī gribētu pirkt. Tāpēc arī uh, no vienas puses ir jāsekmē starptautiskā virzība, no otras puses jāmazina birokrātija, un tādā veidā ir jā padara uzņēmumi konkurētspējīgāki. Tas ir centrāli būtiski. Es vēlētos pateikties līdz referentiem par kompromisa grozījumiem, kas šobrīd jau atrodas mūsu priekšā. Es uzskatu, ka ir panākts liels progress un ka ir diezgan liela vienprātība par šiem jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Grācie, la parola agli šādu. Paldies, Rubikungs. No sākuma uzklausīsim ēnu references. Tagad vairs Jonatanam. Tomēr kolēģis Jonatans nav ieradies. Johansen kungs, lūdzu. So, sorry. Uh... Atvainojiet. Nezināju, ka Rubikungs eh, tik maz izteiksies eh, no sākuma. Vēlētos eh, pateikties par sadarbību, tāpēc, ka, manuprāt, mums ir ļoti veiksmīgs sanāksme un diskusija izdevusies. Un es uzskatu, ka ir svarīgi, lai mums būtu padziļināta apņemšanās attiecībā uz MVU iekšējā tirgu un tirzniecībā. Tas ir ļoti svarīgi. Un tad vēl mums bija diskusijas, kuras mēs turpināsim arī tālāk lai panāktu labu vienošanos, lai samazinātu administratīvo slogu MVU. Mums izvērtās tiešām veiksmīga diskusija, un es ceru, ka mēs izveidosim kompromisu, tāpēc, ka, manuprāt, ir svarīgi, lai būtu mazāks eh, administratīvais sloks MVU, un tajā pašā laikā es arī uzskatu, ka ir svarīgi, lai mēs rastu risinājumu lai mēs varētu integrēt MVU risinājumu, integrēt tās citos uzņēmumos, tāpēc, ka citādāk var rasties uh, papildus sloks MVU. Es arī izteikšos īsi un teikšu, ka mums ir bijusi laba sadarbība ar referentu. Paldies! Sī, si, kolēģa Butikofer. Butikov kungs, lūdzu. Paldies! Arī es izteikšos īsi Es piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Vēlējos tikai piebilst eh, par eh, birokrātijas sloga jautājumu. Te man ir viens konkrēts arguments. Mēs eh, jau esam diskutējuši ēnu referentu lokā, un es uzskatu, ka te ir jautājums par to, kādu pieeju mēs izvēlēsimies šim jautājumam. Es jau īpaši vēlētos, ja. Uh, mēs eh, šajā gadījumā izmantot augsta līmeņa grupu, kas jau ir nodibināta, un eh, ja mēs eh, te runātu par nodokļu likmēm un sacītu, ka parlaments vēlētos, lai šī augstā līmeņa grupa izstrādātu priekšlikumus, lai komisija un parlaments regulāri un tieši parlamentā nā, iepazīstina ar šiem priekšlikumiem, un tad pamatojoties uz šiem priekšlikumiem rīkotos tālāk. Uh, Es domāju, ka uh, tādējādi mēs rīkotos precīzāk, jo šīs augsta līmeņa grupas rīcībā ir zināšanas, kamēr mēs varam tikai tā vispārīgi uh, noteikt mērķus birokrātijas mazināšanai. Tā ir tāda ideja, kas, manuprāt, uh, varētu darboties ļoti konstruktīvi. La collega Vicky Ford. Um, Vikai Fordē tiek dots vārds. Paldies! Paldies referentam par viņa ļoti noderīgo sanāksmi pagājušā nedēļā. Skatoties, kas notiek ar Eiropas ekonomiku, jo sevišķi attiecībā uz mazajiem uzņēmiem, tā ir patiesa uh, uzticības krīze. Krīze uh, viņu ticībā ir tādā ziņā, ka mm, pasauli kļūs labāk un viņi varēs attīstīties, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs, kā politiķi, skaidri paziņotu, ka mēs esam viņu pusē. Un ir svarīgi, lai viņi redz, ka mēs rīkojamies. Mēs visi esam vienojušies par to, ka mēs vēlamies samazināt eh, birokrātijas slogu. Un es tiešām vēlos viņiem skaidri to pateikt. Un es vēlos viņiem teikt, ka viņi ir nevainīgi, līdz viņu vainā nav pierādīta. Viņi tiks uh, izslēgti no likumdošanas, ja vien, eh, viņi ne, ja vien viņus nevajadzēs obligāti iekļaut, un tas ir ļoti svarīgs saistījums viņiem. Es domāju, ka mēs nevēlamies izveidot eh, divu līmeņu sabiedrību, Jānsēnkungs, tomēr. Uh, piemēram, ja viņi ir daļa no piegādes eh, ķēdes eh, un ja likumdošanas attiecās uz augstāko līmeni, tad ir skaidriem jāpaziņo, ka mēs esam viņa pusē. Mēs eh, viņiem atradīsim atvieglinātus režīmus un mēs garantēsim, ka uz viņiem tie neatiecās. Un tajā pašā laikā garantēsim, ka viņi nepārkāp likumus. Otrs jautājums kurš man ir aktuāls joprojām, tas neatiecās tikai uz banku uh, aizdevumiem, bet uz pamata uh, banku pakalpojumiem, mazajiem uzņēmiem, jo sevišķi tiem, kuri veica tirzniecību pāri robežām. Mēs zinām, ka daļa no Eiropas uh, izaugsmes uh, nāks no mazajiem minotajiem uzņēmiem, kur tirgojas ar visu pasauli. Un uh, ļoti bieži uh, šiem uh, uzņēmumiem ir grūti uh, savas kārtībā uh, Eh, tad, tad valūtas jautājums, eh, kas ir saistīta ar dažādu mm, valūtu kontiem, ir ļoti grūti pārbaudīt, piemēram, samaksu dažādās valūtās. Un es uzskatu, ka mums steidzami ir eh, jāpārskata pamat banku pakalpojumu maziem uzņēmumiem visā Eiropā. Piemēram, tiesību akti par naudas atmazgāšanu to visu padara sarežģītāku. Šie noteikumi, eh, protams, palīdz noķert noziedznieks, tomēr mums ir arī jāatbalsta uzņēmumu. Piemēram, mazam uzņēmumam uh, ir vajadzīgi seši mēneši, uh, lai uh, konkretizētu uh, čekus no IBM, un uh, tas ir pilnībā nepieņemami. Paldies! Es pārstāvu S&D grupu. Vēlos pateikties Rūbīga kungam par padziļināto darbu pie šī ziņojuma, par viņa organizētajām eh, tikšanām, eh, visu, ko viņš ir darījis, lai praktiski realizētu savu darbu. Iesniegšu vairākus grozījumus, un es vēlos arī runāt par dažiem no jautājumiem, kas šeit tika aktualizēti. Es eh, uzskatu, ka mazie uzņēmumi vairs nevēlas dzirdēt mūsu runas, viņi vēlas praktisku rīcību. Un tāpēc es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs aicināt komisiju pieņemt papildus pasākums. Lai praktiskā ziņā risinātu daudzās problēmas, eh, kuras mēs jau esam norādījuši. Mēs visi zinām, kādas ir problēmas ar mazajiem uzņēmumiem. Viņiem ir savas uh, problēmas eh, iegūt uh, kredītus, ir pārmērīgs birokrātijas sloks, un kā jau Fords kundze teica, banku pakalpojumi dažkārt uh, ir nepareizi organizēti. Mēs zinām, kādas viņiem var rasties problēmas ar um, valsts administrāciju. Un es uzskatu, ka Butikofer kungam ir taisnība tādā ziņā, uh, ko viņš teica par augstā līmeņa grupu. Mana grupa uh, arī papildinās viņa priekšlikumu. Un vēl viens jautājums ir darbinieku tiesības. Protams, ka mazie uzņēmumi ir Eiropas eh, ekonomikas mugurkauls. Tomēr eh, mazie uzņēmumi, tad ir skaidrs, ka arī paši darbinieki ir kā uzņēmums, un līdz ar to mums ir nepieciešams uzraudzīt attīstību eh, attiecībās starp uzņēmumu un darbiniekiem. Tas nozīmē, ka mums ir jāspēcina mazie uzņēmumi mēs zinām, ka vairumā gadījumu viss notiek labi, tomēr eh, tas, eh, ka šie uzņēmumi ir tik mazi, dažkārt nozīmē, ka tie nevar izmantot visas savas eh, tiesības attiecībā uz darbiniekiem. Un mums vajadzētu vairāk padomēt par šo aspektu. Tas, manuprāt, ir svarīgs. Protams, ka mēs vēlamies arī pastiprināt mazos uzņēmumus, lai viņiem nepadarītu dzīvi sarežģītāku. Tomēr mums ir uh, jāliek saprast eh, uzņēmējiem, ka viņu panākumi nav atkarīgi tikai no viņu pašu spējām, bet arī no viņu darbinieku spējām. Es domāju, ka šis ir veiksmīgs ziņojums. Paldies, un es uzskatu, ka mēs to varēsim uzlabot ar gūs grozījumiem. Ja neviens nevēlas izteikties, tad dod vārdu komisijas pārstāvim Garīžu Ļankungam. Paldies, priekšsēdētāja komisija Eh, pozitīvi vērtē šīs eh, diskusijas, kas notiek ITRI komitejā par eh, MBU, un kā jau mēs redzējām Rūbikunga prezentācijā, šis teksts tiešām demonstrē tādu lielu vēlmi rīkoties MBU labā un pauž spēcīgu atbalstu komisijas paziņojumam par mazo uzņēmumu darbībai un atbalsta arī šajā paziņojumā paredzētās darbības. Runājot par ierosinātiem grozījumiem, te gribētu sniegt divus skaidrojumus. Pirmais par eh, mazo un vidēju uzņēmumu izvēršanu starptautiskā mērogā. Konkrētās darbības, ko paredz šis paziņojums līdz 2012. gada beigām, tur ir vairāki etapi. Pirmām kārtām tātad izvērtēt tos pasākums, kas jau pastāv, kas notiek dalība valstīs, otrām kārtām uh, identificēt iztrūkstošos posmus, tā teikt, pakalpojumus, kas uh, netiek sniegti mūsu MVU ārzemēs, un uh, sākot no 2013. gada mēs izmantosim šo inventarizāciju, ja tā varētu teikt, lai sāktu politisku darbību un domāt par darbībām, kādas būtu nepieciešams veikt Eiropas mērogā. Tātad nolūks principā ir veikt tādu kā inventarizāciju un nemazināt nekādā veidā eh, dalību valstu eh, nodrošinātos pakalpojums. Otrā piezīme vai komentārs pār Eiropas eh, uzņēmumu tīklu. Vairākos grozījumies ir uzsvērts tas, ka ir nepieciešams stiprināt šī tīkla efektivitāti un redzamību, un komisija strādā arī, lai to nodrošinātu. Gribu uzsvērt, ka uh, partneri šajā tīklā tika izvērtēti atbilstoši vai konkurētspējai, un cerams, ka mēs arī turpmāk redzēsim, ka jauna projekta tiks apstiprināta nākošajā kārtā. Un mēs katrā ziņā strādāsim, lai izveidotu šī tīkla pārvaldībai jaunu attīstītāku struktūru. Paldies! La parola Rubik per la replika. Speriamo sia altrettanto. Vārds Rubikungam, vai vēlties rēģēt uz komentāriem? Ceru, ka būsiet eh, tikpat eh, mm, konkrēts un īs eh, kā savos ievadvārdos. Jā, es vēlējos pateikties kolēģiem un kolēģiem par lielisko sadarbību, un es ceru, ka šis parlaments kopā ar komisiju panāks lielu progresu stabilākai nākotnē. Paldies! E, ringraziamo il collega e... e... Paldies, Rubikungam. Šķiet, jūs zināt jau to, ka balsojums notiks septembrī, 3. septembrī, vai arī 17. un 18. septembrī, atkarībā no tā, kā attīstīsies situācija. Nākamais darba kārtības punkts. Noteikumi e, dalībai apvēršana 2020. programmā. Tas eh, viss eh, ir kā papildinājums vakardienas debatēm. Tagad eh, dod vārdu Elerkungam, referentam. Priekšsēdētājs kundze, es baidos, ka es nevarēšu izteikties tik īsi, kā to darīja Rībīga kungs kolēģis, tomēr es centīšos. Pirmām kārtām es gribētu pateikties sēnu referentiem un kolēģiem. On, on the neform, nevis formāla iemesla dēļ, bet uh, gan tāpēc, ka šobrīd saistībā ar šo apvāršņu pakotni parlaments strādā uz savu kapacitāšu robežas, un uh, tam ir uh, ārkārtīgi jāsadarbojas. Es nevēlos atkārtoties, uh, es jau visu esmu uzrakstījis savā ziņojumā, tikai uzsvēršu dažus svarīgākos aspektus. Uh, Tātad, eh, runājot par eh, ziņojumu, te runa ir par vienkāršošanu un efektivitāti, ir jāpiedalās rūpniecībai un industrijām, bet te pašā laikā ir arī eh, jānotiek inovācijām. Un te ļoti svarīgs programmas apvārsnes 2020 budžets. Es atbalstu komisijas priekšlikumu par vienkāršošanas jautājumu par pārēju uz inovācijām. Taču Es uzskatu, ka mēs esam mēģinājuši veikt ne tikai politisku un simbolisku pārēju uz vienkāršošanu, nē, mēs uh, principiāli tiecamies uz efektivitāti. Vienkāršošana var būt daļa no šī procesa, bet galvenais ir, cik šī jaunā programma būs efektīva. No manas skatu punkta vienkāršošana sastāv no trim galvenajiem pīlāriem. Pirmkārt, skaidru eh, noteikumu instrumentu un finansēšanas iestāžu tīkla, eh, kas ir pamatā apvārsnes 2020 finansēšanai. Mēs mēģinājām izveidot šo struktūru labāk nekā tā bija agrāk, jo īpaši tāpēc, ka mēs cieši sadarbojamies ar eh, budžeta uzraudzības komitejas kolēģiem. Uh, Ehm, tāpat eh, ir arī jādomā par labumu guvējiem, grāmatvedības praksēm un visām projektu vadības stadijām, un tas uh, ir cieši saistīts ar to, kas jau ir pieņemts finanšu noteikumos. Mums ir jāvirzās vairāk uz uh, dalību valstu praksēm, tāpat runājot uz atlīdzināšanas likmju sistēmu, uh, mums ir jāvirzās uz pilnu izmaksu atlīdzināšanu visiem dalībniekiem. Uh, Tāpat arī ir jāmēģina ņemt vērā dažādo dalībnieku dažādās finanšu vajadzības. Manuprāt, mūsu priekšlikums nepadara situāciju sarežģītāku. Varbūt eh, tas pat padara procesu dalībniekiem efektīvāku. Es neteiktu, ka komisija ierosina pārlieku vienkāršošanu, taču tās dokuments ir ļoti politisks. Es varētu saprast, ka to mēģina dabūt cauri konsultācijas par pakalpojumiem, taču mums ir jāmēģina padarīt šo dokumentu praktiskāku. No manas puses uh, prātīgi būtu padomāt par pēctecību un arī par uh, pilnu izmaksu atlīdzināšanu, un nav nekādas jēgas mēģināt piespiest kādu virzīties kādā konkrētā virzienā. Runājot par finansējumu līmeņa atšķirībām dažādiem dalībniekiem, tas ir būtiski, kā jau mēs vienojāmies, jo, piemēram, ir svarīgi, lai MVU būtu spēcīgi pārstāvēti, tā būtu vēlamā situācija arī pašiem MVU. Tātad vienkāršošana, kur vien tas ir iespējams, ir jāsamazina aktivitāšu un finansēšanas likmju skaits, un uh, ir jāakceptē arī labumu guvēju grāmatvedības prakse, tāpat arī dalību valstu grāmatvedības prakse. Tāpat jādomā, kā mēs varam paaugstināt rūpniecības pārstāvi dalībnieku programmā. Es uzskatu, ka Finansējuma palielināšana rūpniecības sektora pārstāvjiem, ko ierosina komisija, ir cieši saistīta ar mums pieejamo budžetu ja pašreizējā budžetā pieaugums būs aptuveni 6%, tad eh, ir interesanti eh, piesaistīt rūpniecības pārstāvjus ar eh, augstākām finansēšanas likmēm, piesaistīt tādus dalībniekus, kas nekad neiesaistītos neelastīgās programmās, bet vienkārši būtu ieinteresēti iegūt vairāk līdzekļu. Tas uh, nekādā veidā uh, nepalielinātu rūpniecības sektora pārstāvis. Jā, mēs sniegtu līdzekļus rūpniecības sektora pārstāvjiem, proporcionāli viņa dalība pieaugtu, bet ne budžeta ziņā, ne ciparu ziņā. Uh, komisija nesūdzējās, ka septītās pamatprogrammas finansējums bija pārāk zems. Rūpniecības pārstāvji sūdzējās par administratīvo slogu, kas bija pārāk liels, un rūpniecības pārstāvji sūdzējās arī par to, ka atskaitīšanās principi, jeb grāmatvedības principi nebija saskaņoti. Es ierosinu samazināt uh, eh, grantu piešķiršanas laiku uz maksimālo termiņu sešiem mēnešiem, Un uh, šī uh, sistēma ir jāskata saistībā ar starptautiskajiem uh, sliekšņiem un standartiem. Ja mēs tiktu galā ar šo procesu sešos mēnešos, mēs varbūt nebūtu gluži flagmaņi, mēs nebūtu starptautisko prakšu priekšgalā. Un ir svarīga arī uh, pilnu izmaksu atlīdzināšanas prakse, tāpat arī uh, izmaksu grāmatvedības eh, principu akceptēšana un eh, ir ļoti būtiski domāt arī par struktūru fondiem un sasaistīt eh, programmu apvārsni 2020 un citus fondus, sekmējot projektu kumulatīvu fondēšanu caur dažādiem ES mm, līdzekļiem un instrumentiem. Ir jādomā par skaidriem noteikumiem atvērtās piekļuvas un IPR jomā Es domāju, ka šobrīd tas ir diezgan iespējams, jo mēs esam raduši saprātīgu līdzsvaru starp atvērtu piekļuvi un uh, rūpniecības tirgus darbībām. Rūpniecības pārstāvjiem ir jāievēro viņa intelektuālā īpašuma tiesības. Visu beidzot, īsts komentārs par budžeta jautājumiem, kas ir ļoti būtiski debatas padomē dara mūs bažīgus. Vakar es tikos ar eh, vienas no lielajām Eiropas eh, valstu finanšu ministriem, un uh, es ieguvu informāciju par budžeta samazinājumiem, tāpēc mums ir jādomā par finansējuma likmēm. Komisija ierosina finansējuma likmi 7% apmērā izpētes un attīstības projektam. Uh, Bet var gadīties, ka situācijā, kad mums ir mazāk līdzekļu, mums ir uzmanīgi jāraugās uz svīras principu. Es no savas puses vēlētos norādīt, ka svīras efekta palielināšana programmā apvārsnes 2020 attiecībā uz privātajām investīcijām, pētniecībā un izstrādē ir ārkārtīgi svarīgs. Tāpēc mums ir jālūkojas nevis, lai mēs piešķirtu vairāk līdzekļu mazākam cilvēku skaitam, bet gan, lai mēs nodrošinātu līdzsvaru starp uh, pētniecību un izstrādu un inovācijām, un lai mēs izvēlētos realistisku pieeju tajā vidē, kur budžeta pieaugums 6% apmērā noved pie nepieciešamības ļoti rūpīgi apsvērt intervences likmes. Paldies! Grazie, kolēģa Eilere. Cominciamo con la lista degli... Paldies, Eilere kungs. Sāksim ar ēnu referentiem. Lantas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos uh, veikt tādu fizikālu salīdzinājumu. Mēs te runājam par sistēmu, kas dod impulsus. Pēdējo mēnešu laikā komisija ir nākus klajā ar dalības eh, atvieglotiem noteikumiem, un viņa ir devusi uh, impulsu, kas ir uh, radījis pārmērīgu efektu uh, vairākās jomās komisijas, vienkāršojumi ir diezgan spēcīgi, un uh, Elera kungs ir mazliet sarežģījis šīs modalitātes. Mums ir jārūpējas, lai programma būtu svarīga un interesanta, un mēs vēlamies arī, lai noteikumi kļūtu vienkāršāki, tāpat arī iespējas piedalīties vienkāršākas. Uh, Es uzskatu, ka mēs varētu attiecībā uz izmaksu atlīdzināšanu runāt par procentu likmēm un uh, daudzi jau septītās pamatprogrammas ietveros piemēroja pilno izmaksu atmaksu, piemēram, universitātes. Mums te ir jāmēģina rast kompromiss. Tāpat ir notikušas dažādas sarunas un tik runāts par dažādiem uh, izmaksu aprēķiniem attiecībā uz personāla izmaksām Eiropā. Uh, piemēram, uh, Beļģijā darbinieki tiek nodarbināti atbilstoši Beļģijas likumiem, bet Vācijā šie noteikumi ir pavisam citādāki. Iespējams, mums vajadzētu sasaistīt šo tēmu ar dalību valstu praksi, kā jau kolēģis norādīja. Uh, Tālāk runājot eh, termiņa, runājot par grantu termiņu, šie seši mēneši ir diezgan ambiciozs mērķis, un uh, mums ir jāraugās, lai nerastos nekādas juridiskās nepilnības, lai uh, varētu šo termiņu vēl novilcināt, piemēram, ja projekts aizkavējas. Tātad šis sešu mēnešu termiņš ir tāds diezgan ambiciozs. Tālāk es vēlējos pieminēt šo 7% pārvaldības izmaksu uh, maržu. Protams, ka konsorcija pārvaldība nav nekāda sarežģītā un uh, vienreizējas izmaksu aprēķins var palīdzēt šādu vienreizējas summas aprēķināšanu, bet uh, ir jādomā, vai te daudz kas nevar pazust, vai šī 7% ir uh, pamatoti, vai uh, mēs varam tā vienkārši vispārīgi piešķirt naudu. Uh, Tālāk jau tika pieminēts intelektuālo īpašumtiesību jautājums, un te mums ir jāmēģina rast līdzsvars starp atvērto piekļuvi un robežu, kur uzņēmumi paziņo, ka šeit jau mums ir pārāk riskanti piedalīties, un mēs to vairs nedarīsim. E, ir arī jāpiemina tā dēvētās kāpnes uz izcilību, kas jau tikušas pieminētas. Mums vajadzētu piestrādāt pie definīcijas, kāpēc mēs vispār iesaistām šīs kāpnes uz izcilību. Uh, kolēģis eh, šeit uztraucas, ka struktūra fonda līdzekļi varētu pazust, bet mēs jau no pagātnes mācījāmies, ka, lai sasniegtu izcilību, ir jāveido infrastruktūra un, ir, un šim gadījumam pētniecības pamatprogramma nav īstais avots. Mums vajadzētu izmantot kohēzijas līdzekļu infrastruktūrai un pētniecības līdzekļus eh, infrastruktūras eh, izveidai. Bet kopumā es priecājos par sadarbību, tā ir funkcionējusi ļoti labi, un es ceru, ka uh, vasaras brīvdienas eh, netraucēs mums turpināt eh, progresēt attiecībā šo ziņojumu, un mēs ziņāsim, cik daudz mums ir līdzekļu, un vai tie patiešām atbilst šiem 6%, par kuriem mēs šobrīd runājam. Paldies! Prīga. Paldies, Johansson kungs, lūdzu! Paldies! Arī es vēlos pateikties referentam Eiler kungam. Es jau vakardien teicu citiem referentiem, ka šis ir bijuši ļoti, ļoti aicinošas diskusijas attiecībā uz uh, apvār 2020. Jūs arī šeit runājat par dalības noteikumiem. Manuprāt, uh, ir ļoti labi, ja ir šāds nosacījums. Es atceros, ka Jēlers kung, Eler kungs no sākuma teica, ka ir svarīgas detaļas, bet es uzskatu, ka uh, Detaļas ja tiešām ir ļoti svarīgas, un es uzskatu, ka ir svarīgs spriest eh, par politiskajiem vēstījumiem, un ja mēs varam rast labus dalības nosacījumus, es domāju, ka tas būs ļoti svarīgi. Un es uzskatu, ka Elera kungs eh, ir uzstādījis labu mērķi attiecībā uz vienkāršošanu, to, lai būtu vienkāršos noteikumu kopums. Un ir tomēr svarīgi saglabāt elastīgumu, jo šie nosacījumi attiecies, attieksies uz dažādām aktivitātēm un uz dažādiem dalībniekiem. Un līdzīgi tam, kas eh, tika teikts iepriekš, eh, dažādās valstīs ir dažādas sistēmas, un līdz ar to šis nosīms ir svarīgs. Tad, attiecībā uz finansēšanas likmēm, salīdzinājumā ar iepriekšējo finansēšanas programmu, tur ir uzlabojums, bet salīdzinot ar komisijas priekšlikumu, tur eh, var rasties neparedzētas grūtības, kas var radīt lielāku administratīvo slogu. Un e, es ēnu referentu sanāksmē jau teicu, ka šis ir labs izaisa punkts, no kura mēs varam sākt diskusijas, un iespējams e, beigās mēs tiešām e, sasniegsim perfekciju detaļās arī šajā priekšlikumā. Es novērtēju to, ka tiek pieņemtas parastās grāmatvedības prakses, tas ir ļoti svarīgs vienkāršošanas nosacījums. Un tad attiecībā uz cenu izmantojumu. Uh, Tas ir ļoti svarīgs papildus finansēšanas modelis, kuru mūsu grupa jau sen atbalsta. Un es priecājos, ka jūs to esat iekļuv, iekļāvi savā ziņomā, Ēlērkungs. Un tātad eh, tas, kā eh, grantu termiņš tiek samazināts eh, par sešiem mēnešiem, tas ir ļoti svarīgs nosacījums, jo sevišķi MVU, e un mēs šo nosacījumu pilnībā atbalstām. Un es uzskatu, ka mēs varam atrast dažādus instrumentus, ka MVU var būt uh, informācijas apmaiņa par to, kādā situācijā viņi konkrētajā brīdī atrodas darba procesā. Un noslēgumā vēlos uh, teikt, ka mēs esam runājuši par MVU, un tas ir svarīgi, un es uh, pilnībā atbalstu to, lai MVU būtu vairāk integrētā šajā procesā. Tomēr es vēlos arī uzsvērt darba kārtības perspektīvu, un to vajadzētu iekļaut arī mūsu diskusijās. Tāpēc, ka mums ir jāizmanto er, viss Eiropas eh, spēks, ir svarīgi, lai visi iesaistītos un piedalītos. Un līdz ar to ir jāveic eh, vēl lielāks eh, darbs. Arī ir jāiesaista vairāk sieviešu šajā procesā. Un par to var spriest arī uh, dalības nosacījumu pieņemšanā. Paldies! Grazie, la parola la kolega Ford. Prigo. Paldies, vārds Fordas kundzei. Um, thank you very much. Um... Paldies! Uh, paldies par visu ieguldīto darbu šajā darbā. Pavisam ātri par šīm finansēšanas likmēm un tad daži skaidrojumi. Par finansēšanas likmēm. Es nezinu, ja nāktu zinātnieki un uh, pie, pie manis un teiktu, ka mēs varam dabūt Eiropas finansējumu tikai tad, ja ir, teiksim, likmes tādas un šitādas. Man liekas, galvenais šķērslis ir birokrātija. Visi papīri, kas jāaizpilda, un dažkārt tas paiet daudz mēnešu pirms es saņemu kaut kādu finansējumu kā uzņēmums. Mums ir jānodrošina tas, lai mēs piesaistītu vēl citu finansējumu, tāpēc, ka publiskais finansējums ir nepietiekams. Un, uh, manuprāt, ir jāskatās dažāda veida, uh, tā teikt, sviras efektiem, ko mēs varam izmantot, pa ko jau Kristiāns runāja. Uh, šīs procentu likmes, man liekas, varētu mainīt. Tāpat arī dažāda veida vai tipa zinātnēm, zinātnes jomām ir gļūti, grūti iekļūt, iegūt valsts finansējumu. Es zinu, ka, piemēram, vienā Ir firma, kurā, piemēram, varbūt kāds pēta iPhone aplikācijas eh, pirms eh, futbola čempionāta, bet cits varbūt pēta biotehnoloģijas. Tātad eh, jūs redzēt, cik dažādi var būt zinātni. Tāpat arī par pilnu izmaksu uzskaitas metodi. Es domāju, ka tā varētu būt noderīga dažām organizācijām, lai vienkāršotu birokrātiju. Es jau runāju ar citiem. Vajadzētu ieviest tādu kā rīcības praksi vai kodeksu mazu uzņēmumu darbībā. Jā, piemēram, laiks, kas paiet grāmatu saņemšanai, tas ir jāvienkāršo, jāsaīsina. Es eh, saprotu, ka ir tā, ka tulkojums prasa arī laiku, un tie, kas nerunā, teiksim, uh, Angļu valodā viņi šo ziņojumu ir saņēmuši tikai tagad. Tātad šāda veida kavēšanās, līdzīga veida kavēšanās attiecībā uz maziem uzņēmumiem nav pieņemama. Tātad ir jānodrošina, lai viņiem visos etapos ir pietiekami daudz laika. Lai visa šī procedūra ietilptu viņa biznesa ciklā. Tāpat arī komentāri par komunikācijas uzlabošanu. Jā, to jau es redzēju vēstulē arī. Uh, no Eiropas Savienības 12 valstīm. Mēs varbūt varētu veicināt, jā, kaut kādu pieprasījumu virzīšanu. Viss šī procedūra man šķiet varētu būt vienkāršojama zināmos, kā es teicu, zinātnes sektoros. Un vēl, protams, jāuzlabo caurskatāmība un uh, uzticamība. Uh, apelācijas eh, procedūrai, kura, manuprāt, ir diezgan zema. Es pati iesniegšu grozījumus, un ja mēs nevaram būt elastīgi attiecībā uz grozījumu iesniegšanas termiņu, tad varbūt mēs varētu elastīgāk izskatīt tos komentārus, kas vēl ienāks vasaras laikā, lai mēs varētu to visu iekļaut kompromisā. Eh, l'ultimo shadow è Lambert. Sì. Lambert kungs pēdējais ēnu referents. Well, es nekomentēšu visu Kristianu teikto, jo es principā viņam bieži vien pārsvarā piekrītu un uh, gribu dalīties pāris, varbūt domās. Šis vārds leverage svira diezgan bieži parādījās uh, Kristiāna runā un, kā jau es vakar teicu, Mēs esam bišķiņi pa daudz pārņemt ar šo lietu. Mēs gribam valsts līdzekļus, valsts investīcijas, lai tās būtu kā svira privātām investīcijām. Jā, Riki, es zinu, ka apetīti uz privātām investīcijām var būt atšķirīgi dažādās jomās, bet tieši te esmu nedaudz vīlies arī kā jūs esmu strādājis uh, biznesa darbībā, un es redzu, cik ārkārtīgi pārņemti cilvēki ir par īstermiņa investīcijām, un ja vien ir runa par kaut kādām ilgtermiņa investīcijām, tad bieži vien cilvēki, tā teikt, izvairās no šādām investīcijām. Es negribētu, lai uh, publiskais sektors būtu vienīgais, kas iziet uz ilgtermiņa un līdz ar to arī riskantākām investīcijām, bet privātais sektors, uh, vienkārši uh, ievāc tādus ātrus augļus. Es šādam principam nepiekristu. Tātad, ja valsts sektors šajā gadījumā investē pētniecībā un inovācijās, tad es gribētu, lai arī tādos pašos veidos ienāk nauda arī no privātiem instruktoriem. Un, jā, šie līdzdalības noteikumi varētu būt tādi, lai tik tiešām pastāv kaut kāds reāls sviras efekts. ir jāpalielina arī pašas nozares uh, daļa. Otrām kārtām, jā, daži varbūt saka, jā, Kristians ir atkal vienkārši priekšlikumu padarījis sarežģītāku. Jā, tā ir, bet uh, Kristians ir uh, arī padarījis to viedāku tāpat laikā. Mums raugoties um, uz šo priekšlikumu no zaļo puses šķita, ka šīs uh, finansējuma likmes tirgum tuvām darbībām bija pārāk eh, varbūt devīgas. Un te nu ir šī ātrā peļņa, vieglā peļņa. Un eh, komisija bija gatava 70% investēt tieši šādā veidā. Man šķiet, ka Kristians runāja par šāda veida izmaksām. Jā, mēs jau runājam par informācijas izplatīšanu un piekļūšanu. Jā, mēs zinām, ka tam visam jābūt līdzsvarotam. Viss nav vienkārši melns vai balts. Mēs varbūt esam vairāk atvērtu zināšanu pusē, lai varētu panākt inovāciju, zināts, informācija ir arī jācirkulē, bet mēs gribam, lai šīs inovācijas dot arī peļņu. Mēs negribam finansijas, un citi atkal tāpat laikā ievās tikai šo investīciju augļus. Tā tad ir nepieciešams labs, labs līdzsvars arī šajā jomā. Eh, Kristiāna, viena eh, daļa tevis teiktā man radīja tādu intriku, intrigu. Eh, Finansējums un valsts noteikumi, tu nāc no federālas valsts. Uh, Eiropa ir cits jauns pārvaldības līmenis un uh, kādā veidā gan, kāpēc gan uh, valsts palīdzību un valsts atbalsta iegūšanas noteikums nevarētu izmantot Eiropas līmenī, bet varbūt, ka te mums radās kaut kāda pārpratuma, varbūt tīri saturiskā jomā. Vēl viena lieta par, šo, par šiem 7% fiksēto likuma administratīvām izmaksām. Man šķiet, ka uh, Atbilde te ir ļoti vienkārša. Pārvaldības izmaksas nebūtu proporcionāli nepalielinās līdz ar projekta lielumu. Tātad, ja ir kaut kāda fiksēta daļa, tad ir arī kaut kāda mainīga daļa. Man šķiet, ka šo realitāti vajadzētu risināt divos veidos. Labi, no vienas puses ir kaut kādas fiksētas vadības izmaksas, kuras mēs apmaksājam, un tad ir mainīgā proporcija, jeb arī mēs pielietojam degresīvu likmi. Teiksim, 10% maziem projektiem, bet lielākiem varbūt tas būtu 6, 5, 4, jo mēs gribam saglabāt vienkāršību, un te es piekrītu. Mēs negribam radīt pārmērīgas logi, strādājot atskaitas lai nodrošinātu, ka mēs neveicinām pārmērīgu finansēšanu, bet varbūt šai likmē jābūt regresīvai, lai mēs, tā teikt, pārāk lielā mērā eh, nefinansētu šīs administratīvās izmaksas. Un vēl viens komentārs, ko es neizteicu vakar. Eh, sešu dokumentu pakotnē par to ir runa. Uh, what's, what's your perception of that? But the more I speak with Jo vairāk esmu runājis ar nozars pārstāvjiem un jo vairāk esmu ticies ar universitāšu pārstāvjiem, jo es vairāk uh, dzirdu negatīvu uh, informāciju par GTI. Citi saka, ka labākais ir tas, ka pieredze mums parāda, ko nevajadzētu darīt. Varbūt, ka tā ir, jā, varbūt tā noderīgākā pieredze. Ja jūs esat kaut ko labu dzirdējuši par JTIS, tad es nezinu. Katrā ziņā darbs ir jāturpina. Grazie al kolēga Lambert e la parola. Paldies, un tagad vārds Girekungam. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. E, ja przede wszystkim chciałbym... E, Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām es gribētu pateikties Ēlerkungam par uh, to, kā viņš ir aplūkojis finansēšanas un noteikumu vienkāršošanas jautājumu, bet es nāku no valsts. kurai ne īpaši labi veicās septītās pamatprogrammas uh, laikā zinātnes jomā. Uh, pēdējā parlamenta sasaukumā mūsu parlamentā no vairāk kā 200 pieteikumiem tikai apmēram kāds ducis tika apstiprināti. Tātad, kāpēc es stāstu jums to, jo no vienas puses mums ir visa nauda, visi iespējamā birokrātija un viss pārējais, un mēs domājam, kā šo naudu iztērēt, no otras puses mums ir e, zinātnes un pētniecības pasauli. Un Mums te pietrūkst ekspertu, bet nevis ekspertu tajā jomā, kā iztērēt līdzekļus, bet eksperti tieši izvērtēšanā tātad, kas ir svarīgs Eiropā zinātnes pasaulē. Tātad ekspertiem vajadzētu norādīt, kuru grupu vajadzētu izvēlēties, kurus projekts vajadzētu veicināt. Un jautājums, kā izvēlēt neatkarīgus ekspertus, ir uh, apskatīts tā garām ejo 37. pantā un komisijas priekšlikumā, bet man liekas, ka tas ir ļoti svarīgs uh, jautājums. Manuprāt, šiem cilvēkiem ir jābūt neatkarīgiem ekspertiem. Viņiem ir jābūt tādiem zināmiem, atzītiem ekspertiem savā jomā, viņiem ir atbilstošas fina, um, atalgojums jāsaņem par saviem pakalpojumiem. Viņiem uh, ir jābūt ar pieredzi uh, zinātnē, viņiem ir jānāk no dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm. Uh, bez tam šādiem ekspertiem jādarbojas balstoties uz uh, pakāpju sistēmu, Un šāda sistēma attiecīgi paredzētu konkrētas izpētes un zinātnes tēmas konkrētiem ekspertiem, balstoties uz šo ekspertu publikācijām un tāpat izvērtējot izmaksu konkurētspēju un tāpat izvērtējot, kas un kur varbūt radīt vislabākos rezultātus nākotnē. Mnie się wydaje, że my tu za bardzo pod... Un tad šiem ekspertiem vēlāk vajadzētu izvērtēt to, kas ir sasniegts par mūsu naudu, jo man šķiet, ka mēs te pārāk daudz uzmanības veltam jautājumam, kā mēs tērējam naudu, bet. Manuprāt, svarīgākais ir, cik naudas ir konkrētai pētnieku komandai un cik naudas eh, līdzekļu no tā vēl galvā rezultātā tiek iegūts. Jāsaka, pētnieku grupas no mana reģiona īpaši labs rezultāts negūl līdz šim, bet es ceru, ka tas mainīsies. Paldies Girekungam, saka priekšsēdētājs, un tagad vēl Kastilijo kundzei vārds. Paldies! Paldies priekšsēdētāji! pavisam īsi, jo kolēģi jau ir uh, lielā mērā pateikuši visu svarīgāko. Pirmām kārtām tika ņemts vērā diezgan liels priekšlikuma kopums, tas jau tika iestrādāts Kalvalio ziņojumā. Uh, Tāpat arī jau Dīkungam ir ziņojums par uh, pamatprogrammu, bet tas viss vēl ir tālāk attīstīts šajā ziņojumā. Kā jau Elerkungs uh, to teica, tas atspoguļojas arī pārējo divu referentu darbā. Gribu pateikties Elerkungam par ļoti labo darbu. Man liekas, ka viņa priekšlikumi ir uh, izcili. Es uh, neuzstāšu, ka ir jāizvēlās vai nu pilnās izmaksas vai atbalstiesīgās izmaksas, lielāka caurskatāmība vai atbalsta piešķiršanas, vai laiks līdz atbalsta pie, pie, piešķiršanai vai arī pieteikumu pārbaudīšanas kritērija. Neatkārtošu visu, kas par to jau ir teikts, gribētu tikai izteikt divus papildus novērojumus. Pirmām kārtām par eh, līdzdalības noteikumiem un eh, līdzdalības regulēšanu. Tam visam ir jābūt gatavam, kad sāksim ieviest apvārsnes 2020. Tas varbūt šķiet ļoti acīm redzam, bet nevienmēr tā ir bijis. Ir bijuši gadījumi, kad pamatprogramma ir eh, tikusi ieviesta pirms līdzdalības noteikumi ir tikuši interpretēti. Ja bez tam raugoties uz apvārsni 2020 un uh, līdzdalības noteikumiem un visām programmām, kas ir šajā pakotnē, es domāju, ka to mums vajadzētu uzskatīt par virzību izaugsmas sasniegšanā. Un apvārsnes 2020 dos iespēju piekļūt papildus finansējumam. Mēs, protams, gribētu, lai, tā, lai šai programmai būtu vairāk finansējuma, bet eh, par to vēl tiks debatēts ar padomi Un, ja tas tā nenotiks, tad mums radīsies uh, budžeta problēmas. Tātad mums ir nepieciešams uh, to visu izlemt, jo pretējā gadījumā būs finansēšanas, programmas, uh, finansēšanas grūtības programmām un papildus pasākumiem. Ir nepieciešams konstants atbalsts izaugsmē Eiropā. Un tas mums arī ir jāatgādina savās sarunās. Nu, tagad Madurēlas kundzei vārds. Paldies, priekšstādātāji! Es centīšos arī izteikties pavisam īsi. Es gribētu pateikties Ēler kungam par uh, ļoti labo darbu. Un gribu pateikties arī viņam kā ēnu referentam par manu ziņojumu, jo vakar man nebija iespēja viņam pateikties. Gribu piebilst eh, jau teiktajam, ko teica ēnu referents no manas grupas un tāpat arī daži citi kolēģi. Gribētu dažus vārdus teikt par līdzdalību šajā ziņojuma projektā biju diezgan pārsteigta redzēt, kā Ēlerkungs ierosina 19. un 20. pantu pārvietot. Tie ir panti par uh, valsts, uh, valsts uzņēmumiem un valsts privātu finansējumu uzņēmumiem. Viņš grib to pārnest uz noteikumiem par līdzdalību, bet es domāju, ka komisijas sākotnējais priekšlikums ir labāks, jo Tas ir ļoti tāds specifisks eh, darbības lauks, un tas ir skaidri norādīts arī komisijas priekšlikumā, kas, protams, nozīmē, ka to vajadzētu iekļaut arī regulā, bet tas nenozīmē, ka līdzdalības noteikumi ka tajos nevarētu būt specifiskāki noteikumi kas attiecas uz uh, privātiem un uh, publiskiem uzņēmumiem un programmām apvārsnes 2020 ietvaros. Un šis jautājums, manuprāt, mums vēl būtu detalizētāk jāpārunā, bet es pie tā neķeršos tagad. Un visādi citādi atbalstu mūsu ēnu referentu. Paldies! saka nākošā runātājs, gribētu pateikties kolēģim Ēlerkungam par ļoti labo darbu, par līdzdalības noteikumiem. Kā jūs zinat, Man ir apmēram 67 priekšlikumi par šo vienkāršošanu ziņojumu, un komisija jau ir ņēmusi vērā lielāko daļu šo ieteikumu. Bija uh, divi ieteikumi, kur komisija nebija tik optimistiska, un Mēler kungs uh, to iekļaus savā ziņojumā. Tātad pirmais ir par laiks, kas paiet līdz uh, finansējuma saņemšanai, laiks līdz pirmā maksājuma saņemšanai, tas ļoti svarīgs mazām struktūrām, MVU, un Tas ir bijis viens no svarīgākajiem punktiem Ēlera kunga ziņojumā, tātad samazināt šo gaidīšanas laiku līdz maksājuma saņemšanai. Otrs elements ir uh, laika, darba laika piefiksēšanas sistēmas vienkāršošana. Ir pētnieki, kas simtprocentīgi darbojas Eiropas Savienības projektos, kuriem nav nepieciešams uh, šis laika mm, reģistrācijas mehānisms, bet uh, citiem ir nepieciešama šī laika reģistrācijas sistēma vai noteikumi bet tur noteikti nepieciešama vienkāršošana. Tāpat gribētu izmantot iespēju runāt par PVN kā atbalstiesīgu izmaksu. Par to jau mēs esam panākuši vienošanos, un tā ir ļoti svarīga tēma visiem pētniekiem Eiropā. Un es ceru, ka tas arī ļoti skaidri atspoguļosies gala ziņojumā. Noslēgumā gribu atgādināt eh, Einsteina teikto, ka visu vajadzētu padarīt pēc iespējas vienkāršu, vienkāršāku, bet nepārāk vienkāršu. Jo realitāte ir sarežģīta. Mums ir nepieciešams vienkāršot realitāti, bet jārod labs līdzsvars. Tā ka es ceru, ka starp realitātu un Eilera kunga priekšlikumu mēs atradīsim uh, labu līdzsvaru. Tātad vienkārši, bet ne pārāk vienkāršot. Paldies, ka Valjo kundzei. Es uh, nemaz jums vēl nebija devis vārdu, bet jūs jau to paņēmāt. Nākošais - Vidal Kvadraskungs. Sí, gracias, presidente. Yo ayer... Paldies, priekšsēdētājkungs. <clears throat> <clears throat> Vakardien savos vispārīgajos eh, komentāros par apvāršņu 2020 programmu es eh, izcēlu to, ka galvenais eh, šīs astotās ietver programmas mērķis ir izmantot Eiropas fondus efektīvākā veidā. Un tāpēc pirmkārt mums ir jāizplata informācija par programmu, par iespējamo līdzdalību. Un mums ir arī jāgarantē lai finansējums tiktu piešķirts eh, pārskatāmā veidā, un mums ir arī jāuzlabā, jāuzlabo līdzfinansēšana. Attiecībā uz ēmas eh, um, būtiskajiem elementiem. Mums ir viens liels eh, trūkums attiecībā pret mūsu konkurentiem. Nu, tā ir problēma. Uh, Eh, kad eh, pētniecība tiek pārvērsta par reāliem produktiem, un šī problēma mums ir jāpārvar. Es uzskatu, ka visā šajā pakotnē šis ir tāds eh, elements, kuram ir potenciāls panākt reālu ietekmi, un es domāju, ka ir pareizi aicināt, aicināt samazināt grantu piešķiršanas termiņu. Ir arī jāizveido rokas grāmata. Ir jācenšas eh, noteikt, eh, kuri varētu būt labākie dalībnieki, izvērtējot iepriekšējās programmas. Jārunā arī par aktivitātēm, kas ir tuvākas tirgumu, un, protams, ka mums ir jākoncentrējas uz to, un mums ir arī jāizslēdz jeb kādas pēdniecības eh, aktivitātes, eh, kas eh, iet pretrunā ētikas principiem. Tas ir skaidrs pats par sevi. Un viens no vispretrunīgākajiem šī ziņojuma elementiem ir šīs te fiksētās līkmes svītrošana pārvaldības izmaksām. Kā jau teica Kavaljokungs, tas visu iespējams padarījis vienkāršāk, tomēr pastāv risks, ka viss būs pārāk vienkārši, jo ir atšķirības ar PMU un lielu uzņēmumu un universitāti un citu iestādi, kas varētu piedalīties. Un eh, komisijas priekšlikums eh, tiešām visu padara vienkāršāku, tomēr iespējams eh, tas visu pārāk vienkāršo, un tāpēc tiešām atbalstu Elera kunga priekšlikumu nesvītrot nekādu nošķīrumu. Es atbalstu šo ziņojumu un es uzskatu, ka tas padarīs visu procesu labāku un pārskatāmāku. Pan Nistēlroja kungs, vai jūs varat izteikties pavisam īsi, jo mums tiešām trūks laika. Cik minūtes var izteikties? Divas minūtes, lūdzu. Es eh, Vēlos pateikties Elēra kungam par ziņojumu, par atvērto komunikācijas metodi, par visu sniegto informāciju. Vēlos tomēr ko arī ko teikt. Pirmkārt, esmu nedaudz satraucies par to, ka mēs eh, tad eh, valstu līmenī Daudzas valstis atsakās no investīcijām, tas ir samazinātas. Mums tiešām ir e, jāpalielina ātrums, lai mēs e, nonāktu pie īstām debatēm ar padomi, jo ko mēs te darām? Mēs vienkārši lidojam mākoņos. Uh, Un pēc tam eh, vienkārši nokrītam, ko mēs īsti darām. Mums ir tiešām jāiesaista vairāk valstu šajās diskusijās, ne tikai uh, rūpniecības pārstāvis. Tas ir tas, kas nedaudz pietrūks. Un otrā lieta ir tas, ka mūsu projektu redzamība tātad ir tik daudz vārdu. Es nezinu, kā jūs strādājat, bet parasti man ir eh, ļoti ilgi jārok, lai es atrastu projekta būtību. no sākuma iestrādā ar Eiropas projektiem, nevis ar citiem. Mēs pilnīgi noteikti atpaliekam redzamības jomā. Tas nevajadzētu būt. Tas ir kaut kas tāds, kas man ļoti satrauc. Un mēs cenšamies būt eh, pirmie, mēs cenšamies visu virzot uz priekšu. Tomēr mēs neesam praksē redzami. Un tas attiecās arī uz struktūra fondiem. Attiecībā uz harmonizāciju un uz finansējuma likmēm es uzskatu, ka ir labi e, veikt lielāku nošķīrumu, kā dara Ēlera kungs, iespējams, ir jāizdzinās detaļās beigās. Un tad mēs to arī labāk sapratīsim. Īsumā, tas bija tikai dažas lietas, vispārējais ļoti labi, bet pie šīm lietām mums ir jāpiestrādā. Tātad realizējumība, jo galu galā mēs izmant, iztērējam vairāk. Es neesmu droša, ka rezultāts tiks divu gadu laikā panākts. Paldies, Vanlīs Tāroja kungs. Tagad vārds tiek dos komisijas pārstāvim Bučara kungam divas minūtes. Paldies, Višlēk kungs, no sākuma es vēlētos pateikties Eiler kungam par viņa svarīgo ziņojumu projektu attiecībā uz eh, līdzdalības noteikumiem. Vēlos pateikties par viņa atbalstu elementiem, kur ir iekļauts komisijas priekšlikumā, jo sevišķi attiecībā uz vienkāršošanu. Līdzlības noteikumi ir juridisks instruments, kas mums ļaus panākt vienkāršošanu, un līdz ar to Eh, tas eh, atbildēs uz dažādajiem vienkāršošanas lūgumiem, kurus esam saņēmuši no parlamenta, no dalībvalstīm un no daudziem citiem. Un līdz ar to es vēlētos koncentrēties uz jautājumu par vienkāršošanu. Es uzskatu, ka ir plaša uh, vienošanās par to, ka, lai panāktu vienkāršošanu, mums ir jāsamazina administratīvais sloks un jāpātrina grantu saņemšana. Uh, ir jāsamazina finanša, finanšu kļūdu iespēja, un tas ir ļoti svarīgi Eiropas institūcijām, tāpēc, ka katru gadu ir sūdzības eh, par kļūdām, kas eh, notiek eh, pētniecības izdevumos, un lai panāktu vienkāršošanu, ir jābūt drošiem, ka finansēšanas līmenis dalībniekiem ir līdzīgs, kas tas bija iepriekšējā ietvēra programmā. Ja mēs novērtējam dažādos priekšlikumus, par kuriem mēs runājam šajā sakarā, Mūsuprāt, komisijas eh, priekšlikums eh, izveidot vienu likmi visiem dalībniekiem, visām aktivitātēm, un kā arī priekšlikums eh, noteikti netiešās, netiesās izmaksas ar vienu likmi, tas sasniedz šos te trīs mērķus. Mēs esam satraukušies pār to, ka viens no galvenajiem jautājumiem, par kuriem uh, eh, Ēlera kungs runā savā projektā, ir uh, eh, iepriekšējās programmas eh, pie, pieejas turpināšana, tāpēc, ka mums ir jānošķir finansēšanas likmes starp dažādajām institūcijām. Mums ir dažādi fiksēto likmi modeļi, kādi pastāv pašreizējās sistēmas ietveros. Atšķirība ir tāda, ka uh, iepriekšējās uh, programmas likme ir zinām iesaistītajām pusēm, bet uh, šeit mēs runāsim par jaunām likmēm. Uh, Līdz ar to mūsu bažas ir tādas, ka saglabājot šo nošķīrumu starp dalībniekiem un aktivitātēm, tas eh, tikai eh, palielinās administratīvo slogu, un mēs nevarēsim arī eh, ātrāk piešķirt grantus. Un tas attiecās arī uz priekšlikumu uh, aizstāta netiešās eh, izmaksas ar fiksēto likmi. Tad attiecībā uz grantu piešķiršanas laiku, es domāju, tas ir svarīgs jautājums, bet eh, Karvaljo kundze jau par to runāja. Mēs tajā pašā laikā runājam arī par finanšu regulāmu, un mums ir skaidrs eh, instrukcijas no Greslis kungas, ir skaidrs, ka finanšu regulas, eh, regulā nav jārisina dalības eh, noteikumu. Tas attiecās arī uz PVN jautājumu. Un ar laiku tas attieksies arī uz grantu jautājumu, tāpēc, ka eh, par grantiem tiek spriests padomē, parlamentā, trialogā par finanšu regulām, un tad tiek skaidri un teicis rīcība politikas jomas. Grantu laiks - 9 mēneši, un mēs redzam iemeslu, kāpēc pēc šīm garajām diskusijām vajadzētu piemērot citus noteikumus pētniecības jomai. Tās ir mūsu piezīmes par šiem elementiem. Paldies! Paldies, Eller kungs! Jā, es eh, ļoti pateicos, man ir pāris komentāri. Un uh, būs ļoti grūti atbildēt īsumā. Um, taču es vēlētos uh, pieminēt pāris aspektus. Pirmkārt, uh, Uh, pastāv zinām diferenciācija attiecībā uz septīto pamatprogrammu, taču galvenā programma nav diferenciācija, bet gan regulējums. Nevis diferenciācija bija nepareiza, bet gan noteikumi bija pārāk neskaidri, pārāk komplicēti, pārāk nesaprotami formulēti. Un komisijas argumentācija. Uh, nu, par to man ir jāteic, ka, ja ar divām kājām cilvēks nevar paiet, tad izvēlamies vienu. Uh, nu, vai tas ir apgalvojums, ka ar vienu kāju var ātrāk paskriet nekā ar divām? Mums ir vairāk jādiskutē par šo jautājumu. Un nedrīkst būt tā, ka mēs izveidojam divas konkurējošas sistēmas. Komisijas priekšlikums daudzās jomās ir ļoti politisks, un mums ir jārūpējas par to, lai nodrošinātu vajadzīgo īstenojamību. Uh, Parlamentam nav jāsarežģī situācija, bet gan jā, jāraugās, ko dara komisija. Un mums ir notikusi visai dzīvīga diskusija. Un kopumā jāteic, ka jāuzsver divas lietas. Pirmkārt, Mēs uh, konsekventi uh, balstāmies uz Kavaljo kundzes ziņojumu, lai būtu skaidra nostāja, un uh, mēs arī no savas puses izdaram papildinājumus, tāpat arī runājot par finanšu noteikumiem. Nu, mani bažīgi dara tas, uh, ka tika norādīts, ka nē, mēs nedrīkstam padarīt nosaukums citādāks, jo pastāv taču finanšu regulējums. Uh, Bet jāteic, ka šis finanšu regulējums ir diezgan vispārīgi formulēts un noteikumi ir jādiferencē. Skaidra diskusija ar komisiju varētu ievērojami atvieglot eh, darbu mūsu budžeta uzraudzības komitejas eh, kolēģiem. Un, eh, ja mēs vēlamies panākt vienkāršošanu, tad ir jāraugās arī uz aspektiem, kas ir saistīti ar uzraudzības ģenerāldirektorātu un revīzijas palātas darbu. Tālāk vēl pāris aspektu. Es eh, šeit pieminēšu tikai vienu piemēru attiecībā uz, eh, uz mūsu eh, intervences likmēm. Piemēram, mēs nenodalām MVU un rūpniecības pārstāvis, un četras līdz sešas nedēļas tiek pieņemts lēmums, uh, par to, vai eh, konkrētais eh, iesniedzējs ir MVU vai nav MVU. Tāpēc nepastāv šāda nodalīšana. Protams, ekonomiski būtu diezgan ārprātīgi ieviest šādu vienotu uh, intervences likmi, un MVU pavisam noteikti būtu jāatbalsta vairāk nekā lielie rūpniecības pārstāvji, taču komisijai būs vajadzīgs 4 līdz 6 nedēļas, lai lemtu, vai pieteikumu ir iesniedzis MVU vai arī liels rūpniecības pārstāvis. Un tāpēc jautājums nav par to, vai mēs nevēlamies nošķirt MVU vai rūpniecības pārstāvis, bet gan par to, ka mēs nevēlamies pavadīt četras līdz sešas nedēļas uh, lemšanas procesā par to, kurš tad īsti ir iesniedzis šo pieteikumu. Tāpēc uh, runa ir par procesu pātrināšanu. Tas bija tāds piemērs. Uh, Ehm, te es eh, negribēju teikt, ka diferenciācija vienmēr nodrošina efektivitāti un ātrumu. Nē, mums ir jāizvēlās eh, vajadzīgā diferenciācija, kas radītu pareizos ekonomiskos un politiskos stimulus, bet te pašā laikā jārūpējas, lai situācija paliktu vienkārša, un tas būs uzdevums, kas būs jārisina turpmākajās nedēļās un mēnešos. Uh, interesanti, ka mēs no komisijas pirmo reizi saņēmām empiriskus skaitļus par šo jautājumu. Agrāk tā bija tāda melnā kaste, kur nebija skaidrs, kas, cik ilgi notiek lēmumu pieņemšanas procesā. Un es domāju, ka parlaments ir pietiekami inteliģents un noskaņots uz sadarbību ar komisiju. Mēs uh, patiešām vēlamies empiriskus pamatojumus, nevis vienkārši politiskus izteikumus. Uh, un komisija ir ļoti piesardzīga spēlējot savu spēli. Parlaments joprojām vēlas septīto pamatprogrammu, komisija vēlas būt vien vērienīgāka, komisija ir politiski mērķi, tomēr mēs saņemam vienu komisijas paziņojumu pēc otra, uh, kurā tā komentē likuma projektus un atkal vēlas kaut ko diferenciēt. Mēs saņemam paziņojumu, piemēram, par internacionalizāciju, un uh, mēs vēlamies atkal pievērsties septītajai pamatprogrammai, un uh, ir jādomā, kā mēs uh, risināsim lielās budžeta problēmas. Mums ir pirmkārt jāpanāk uh, šis uh, svīras efekts, lai mēs ar atvēlēto naudu varētu iespējami vairāk sekmēt pētniecību un attīstību, un otrkārt mēs nedrīkstam iesaistīties statistiskās spēlītēs. Piemēram, ja mēs iedodam industrijai vairāk naudas, tad, uh, lai nesanāk tā, ka ar budžetu tai jaunajai attīstībai vispār nav nekāda sakara. Tāpat jārūpējas par vienkāršošanu, lai uh, svirs princips darbotos arī tā, ka komisija mums palīdzētu nevis kļūt par mūsu ienaidnieku. Un uh, arī parlamentā mēs nedrīkstam kļūt ideoloģiski. Man ir, un, un lai mēs varētu kopīgi rast kompromisu. Paldies, Eler kungs, man jūs ir jāpārtrauc jo uh, eh, tulīt mēs uh, zaudēsim tulkojumu, tulkiem arī ir vajadzīgs pārtraukums. Tomēr mūsu rīcībā ir vēl desmit minūtes, uh, ja es pareizi saprotu. Tātad desmit minūtes mēs vēl drīkstam izmantot tulkojumu, un šajā laikā mēs varam izskatīt pēdējo šīs pēcpusdienas ziņojumu. Tomēr uh, Man ir jāteic, ka pēdējais termiņš Ēlera kunga gro ziņojuma grozījuma iesniegšanai ir 27. jūnijas pulksten 12. Labi, tālāk turpināsim ar nākamo darba kārtības punktu, kas ir Kalfina ziņojums. Jāteic, ka Kalfina kungs šobrīd ir sanāksmē ar MFF priekšsēdētāju, taču viņš eh, par savu ziņojumu izteicās jau vakar. Uh, Un uh, tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Pirmais ir no Tautas partijas Labārkungs. Eh, paldies, priekšstādātāji. Eh, pavisam īsi sniegšu uh, dažus komentārus par jūsu ievadīto tēmu. Pirmkārt, runājot par šo direktīvu, gribu uzsvērt, ka mēs runājam par informācijas atkārtot izmantošanu. Just, uh, document, some... Ne par piekļūšanu dokumentiem. Tātad mēs runājam par publiskās informācijas eh, atkārtot vai vairāk kārtē izmantošanu. Gribētu eh, runāt par dažiem uzdevumiem vai izaicinājumiem un kāpēc ir nepieciešams pārskatīt, reformēt šo pašreizējo direktīvu. Pirmām kārtām trūkst izpratnes uh, sabiedrības organizāciju vidū par uh, to, kāda, kāds ir informācijas atkārtotas izmantošanas potenciāls. Mums nepieciešams. Mums nepieciešams mainīt, uh, kā es teicu, cilvēku informētību. Nepieciešams harmonizēt dažādas noteikumus uh, dalību valstīs un to, kā tiek uh, arī piemērot pašreizējā direktīva. galvenie virzieni, pie kuriem būs jāstrādā, grozot šo direktīvu, tas ir šīs informācijas apjoms vai tvērums. tiks iekļauti muzeji, bibliotekas, eh, tā tad eh, tāda rakstura informācija, kurai ir eh, atkārtots pielietošanas potenciāls. Otra lieta par maksu, tātad vai par kaut kādu informāciju ir jāmaksā, vai tā varētu būt par brīvu, un tas noteikti būs viens galvenais punkts mūsu diskusijās. Un mums būs nepieciešams definēt, kādas ir marģinālās izmaksas, būs jānorāda, ka pa brīvu nenozīmē, ka šai informācijai nav nekādas izmaksas. Ir eh, valsts iestādes, eh, dažkārt daļai privātas, un to budžets daļēji nāk no produktiem, ko šīs organizācijas tirgo. Tātad mums ir jāgarantē tas, ka netiks samazināts šis budžets, un tas e, neradīs e, kaut kādu deficītu. Tātad būs jānodrošina, lai šī institūcija varētu turpināt saņemt e, maksu par šī produkta pārdošanu. Tālāk par automātiski lasām, nolasām formātu un par to, kā izmantot datu bāzi šīs informācijas izmantošanai. Key points, and the last one kā izmantot medatu. Un pēdējais jautājums par uzraudzības iestādi. Komisija ierosina izveidot neatkarīgu struktūru, un mans viedoklis ir tāds, ka, ja ir koordinācija starp eh, dažādām institūcijām, tad ir jāizvairs atkal no jaunas struktūras veidošanas. Katrā ziņā nepieciešams nodrošināt lai būtu neatkarīgas un neiesaistītas institūcijas, kur varētu nodrošināt eh, godīgu eh, piekļuvi publiskam un privātam sektoram un kas varētu nodrošināt labu šīs informācijas izmantošanu. Tā tad ir jāizmanto viss šis eh, informācijas potenciāls. Thank you very much. Uh, I have been asked. Paldies. Valjānas kundze ēnu referente ir man lūgus nolasīt sakojošu audu, uzskata, ka mēs visi esam viensprāts, ka ir laiks pārskatīt direktīvu un komisijas priekšlikums ir solis pareizajā virzienā. Šis jaunais tiesību akts, mm, tam vajadzētu radīt iespējas un tāpat arī uh, radīt ekonomisku guvumu MVU tomēr jānodrošina, lai šī eh, direktīva dotu faktiski paredzētos rezultātus, un komisijas priekšlikums, mūsuprāt, ir ambiciozs, tajā ir punkti, kurus varētu labāk eh, tomēr definēt un uzlabot. Mēs eh, ļoti lielā mērā piekrītam, ka darbības apjoms ir jāaptver, jāpaplašina un jāiekļauj dažādas citas uh, publiskas struktūras, bet mums ir ļoti uzmanīgi tāpat laikā jāskatās uz nosacījumu īstenošanu, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka dažas institūcijas uh, Tā rezultātā varēs nodot vairāk, eh, var, mm, dos mazāk informācijas vai nedos nekādu informāciju. Tāpat mums uzmanīgi jāizvērtē negatīvie iespējamie, negatīvās iespējamās sekas no datu pieejamības. Jādomā par personas datu, ļaunprātīgu vai neatbilstošu izmantošanu, jānodrošina pareizie drošības mehānismi, lai izvairītos no uh, Eh, tā, ka potenciāli palielinās draudu personas datu privātumam, tad, kad šī direktīva būs ieviesta. Tāpēc mums ir jāvirzās uz eh, līdzsvaru starp eh, pietiekamām ambīcijām un atbilstošu tiesību aktu, kas veicinās nevis kavēs caurskatāmību, kas veicinās konkurētspēju un nodrošinās personas datu uh, privātumu. Un tagad uh, nākošais runātājā vārds. Tack. Anders Dotters kundzei. Par ordet och jag ska försöka fatta mig kort. Paldies. Centīšos izteikties pavisam īsi. Eh, jag är glad att vi har möjligheten att diskutera. Ehm, es pozitīvi vērtēju šo pārskatu un ir ļoti labi, ka mums ir iespēja runāt par eh, datu izmantošanu. Es domāju, ka komisijas priekšlikums jau ir laba bāze. Un uh, Man ir prieks, ka tik daudz no mums šeit uzskata, ka priekšlikums ir labs. Kā jau es teicu, domāju, ka tas viss ir labs pamats. Komisija tagad liek lielāku uzsvaru uz to, lai veicinātu informatīvo materiālu izmantošanu tiek arī domāts par darbību paplašināšanu tādā ziņā, ko var darīt, kādas darbības veikt, var, var veikt ar šo informāciju. Ir daudz informācijas, kas ir uh, universitātēs un uh, bibliotekās, bet bieži vien mēs aizmirstam, kā ļoti svarīga valsts sektora sadaļa ir valsts pakalpojumi. Eiropas pilsoņi jau veic dažādas maksājumus par, piemēram, rādio, par mūzikas klausīšanos, par dažādiem pakalpojumiem. Un arī TV seriāli, kas, piemēram, manu vecāku jaunībā ir bijuši ļoti būtiski, es tos vispār neesmu redzējis. Tātad, ja mēs gribam, lai arī jaunākās paudzes varētu uh, atrast tādus kopīgus eh, punktus ar vecākajām paudzēm, tad būtu ļoti labi, ja mēs varētu panākt kaut kādu sistēmu un ka mums nevajadzētu desmit gadus, lai par to vienotos, un ja mēs to varētu ieviest un mm, raudzīties uz eh, trešās puses uh, intelektuālo īpašumu tiesībām. Publisko pakalpojumu kompānijas gan jāsaka ir izslēgt no šīs direktīvas tvēruma. Tām jau ir visas tiesības un tās uh, Un tas, manuprāt, ir ļoti būtisks sociāls jautājums. Man ir daudz draugi, kuri skatās uh, eh, 80. gadu televīzijas, kas ir skatījušies 80. gadu te, televīzijas seriālus, bet man atkal tiem nav nekāda piekļuva, un to es tikai runāju ne tikai savā vārdā, bet savu vecāku, savu draugu vārdā. Tāpēc man šķiet, ka mums vajadzētu vēl paplašināt komisijas ambīcijas, un es eh, pozitīvi vērtēju tālākas diskusijas šajā jautājumā. Paldies, Emīlija! Jā, televīzijas seriāla no 80. gadiem noteikti bija ļoti laba lieta. Thank you very much uh, to everybody. Paldies visiem. Nākošās diskusijas par šo ziņojumu būs 17. un 18. septembrī. Liels paldies, uh, saka priekšsēdētājs arī tūkiem un.